Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's... Sveicināti, kolēģi! Zālē ir visai kārsti. Es domāju, varbūt, ka tehniskie darbinieki varētu mums palīdzēt šajā sakarā. Desmitais darba kārtības punkts priekšlikums padomes. Uh, direktīvai, kas groza direktīvu 2612 par kopējo PVN nodokļu sistēmu. Dēvids Kaza ir e, šī ziņojuma autors, bet viņš nevarēja ierasties. Es esmu sapratusi, ka kolēģi ir visai vienprātīgi noskaņot par šo ziņojumu, un es ceru, ka kolēģi arī ātri ieradīsies. Paldies, Šerona! Kā jau jūs teicāt, Kazas kungs nevarēja ierasties no Maltas, tādēļ viņš lūdz, lai es uzstājos viņa vietā šorīt. Es nolasīšu to, ko viņš ir sagatavojis. Esam saņēmuši 22 grozījumus par šo ziņojumu, un viņš var piekrist vairumam no tiem. Kazas kungs uh, ir ierosinājis balsot par visiem grozījumiem, izņemot vienu. Uh, un viņš tāpat ir uh, vienojies par trim kompromisu grozījumiem. Uzklausot kolēģu izteikumus par sesto grozījumu, kur ir noteiktas sliekšņa vērtības, tātad, ko mēs uzskatām par lielu apmēru krāpšanos, viņš tomēr izlēma šo grozījumu atsaukt. Un tas arī ir atzīmēts balsojuma sarakstā. Tāpat uh, Kāzas kungs vēlējās mūs informēt, ka krāpšanās ar PVN ir nopietna problēma, par to ir uh, ļoti apņēmīgi jācīnās, un, protams, uh, ātrās reaģēšanas mehānisms ir solis pareizajā virzienā. Kāzas kungs vēlas pateikties visiem kolēģiem par to, ko viņi ir darījuši, un par viņu ieguldījumu ziņojumu tapšanā. Paldies! Jā, nu tas bija ļoti kodolīgi. Olle, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā vēlējos teikt, ka diskusijas norisinājās ļoti konstruktīvā gaisotnē un Es domāju, ka mēs varēsim vienoties arī ar citiem kolēģiem, un tas ir eh, pirmais solis, lai izveidot mehānismu, ar kuru palīdzību labāk varētu cīnīties pret krāpšanos, un tas varētu arī uzlabot Eiropas Savienības sadarbību šajā kontekstā. Eh, mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā Un tādēļ ir jāapzinās, ka šādi krāpniecības mēģinājumi notiks aizvien biežāk. Mums līdz ar to ir jābūt gataviem. Es vēlējos uh, komisijas priekšlikumu padarīt spēcīgāku, labāku. Komisijai ir jāstrādā pie tā, lai mehānisms tikstu uh, eh, integrēts vēl vairāk, lai tas būtu efektīvāks, jo tie instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, ir vēl vairāk jānoslīpē. Ja visas dalību valstis un arī uh, citas interesētās puses varēs regulāri saņemt informāciju par uh, šādiem iespējamiem krāpniecības gadījumiem, tad, protams, būs iespējama labāka informācijas apmaiņa un būs iespējams labāk cīnīties pret krāpšanos. Protams, uh, komisijai ir uh, jāapkopo pēc iespējas lielāks datu kopums. Tāpat ir regulāri jāinformē par mehānismu darbību un komisijai līdztekus šim mehānismam ir jāievieš papildus pasākumi, lai varētu padarīt mehānismu tādu secīgu un patiešām efektīvu. Tālāk, ko mēs īsti uzskatām par tādu apjomīgu krāpniecību? Ja pareizi sapratu, Kazaskungs grozījumu ir atsaucis un uh, Eh, tur tika runāts par 0,25% no kopīgajiem eh, dalību valsts PVN ieņēmumiem. Nu, ja Kazas kungs savu grozījumu ir atsaucis, es arī atsaukšu šo priekšlikumu un komisija pati varēs lēmt, kas tad ir šī apjomīgā vai masīvā krāpšanās. Tāpat ceru, ka padome arī e, mums neliks šķēršļus. E, jo domāju, ka šis priekšlikums varēs radīt patiešām pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Paldies Kazas kungam un paldies arī par visām norādēm. Paldies! Okay, there... Paldies! Vai vēl kāds vēlētos runāt? Vai komisija vēlētos varbūt aizpildīt atbrīvošos laiku? Nu jā, liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākumā vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par atbalstu un par raito darbu, ātrumu, ar kādu tas sniedz savu atzinumu. Es vēlējos vien norādīt par informāciju, par diskusijām padomas ietvaros un uh, Mums bija lielas grūtības, lai panāktu šī priekšlikuma pieņemšanu, jo mm, daudzas dalību valstis neatbalstīja šādu ātrās reaģēšanas mehānismu. Uh, ja tas skār fiskālo suverenitāti. Tas ir svarīgs jautājums dalību valstīm, tāpēc mēs šobrīd nesam ļoti optimistiski noskaņoti. Uzskatām, ka ar parlamenta atbalstu mēs varam noslēgt svaru kausus pozitīvākā virzienā. Lūk, kas man bija sakāms, un vēlreiz pateicos parlamentam par atbalstu. Lielas paldies! Okay, thank you very much. Paldies! say on behalf of David? No. Vai jūs vēlēties kaut ko vēl Davida vārdā piemetināt? Nē, labi, paldies. Līdz ar to esam nedaudz sarāvuši. Mums ir vēl ceturksnis uh, palicis, uh, lai paklausītos uh, kolēģos, kas vēlas runāt par Gunāru ziņojumu, bet Gunārs pats vēl nav ieradies, nav ieradies ne Filips, ne Dirks, ne uh, Marīsa. Uh, Nu, šķiet, ka mums nekas cits neatliek kā pagaidīt. Jā, es gan esmu ieradusies. Varbūt, ka mēs varam vienoties par visu. Pašreizējā sastāvā. Nu jā, bija paredzēts šis darba kārtības punkts uz 9.30. Varbūt tad atvēlēsim kolēģiem vēl kādu mirklīti, lai viņi uh, uh, ierodas. Varbūt, ka mēs tagad varētu viņus sameklēt, kur, vis ir, kur vispārēji ir, jo šis uh, laiks, uh, grafiks ir tāds tikai norādošs. Tas nav simtprocentīgs. Sí, pero ya está. Ah. Pues, ya. Right, I think we have... Kolēģi, domāju, ka esam noķēruši pietiekam daudz ēnu referentu, lai varētu ķerties pie 11. darba kārtības punkta, kas ir Hokmarka kunga ziņojums, kredīti iestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīms. Daudz kolēģi ir strādājuši pie šī ziņojuma, un ja visi varētu tagad ieņemt savas vietas, nekavējoties došu vārdu Gunāram Lūdzu. Much. Paldies, priekšsādētājs kundze. All I would like to thank um, uh, the shadows. Paldies, gribēju pateikties uh, ēnu referentiem kas man palīdzēja ziņojuma tapšanā. Sadarbība bija ļoti iedvesmojoša. Mums bija iespēja tikties vairākas reizes. Iepazīstoties ar visai bagātīgo grozījumu skaitu, varam secināt, ka visas politiskās grupas šeit ir bijušas aktīvas. Visi sadarbojās ļoti konstruktīvā garā. About the high quality we have. Mēs esam patiešām nonākuši pie tāda kvalitatīva ziņojuma. Darba rezultāts ir tāds, ar ko varam lepoties. Gribēju tikai pievērsties eh, dažiem jautājumiem. Es domāju, ka tas ir tāds eh, fundamentāls eh, finanšu tirgu arhitektūras stūrakmens. Eh, šajā arhitektūrā, šajā ēkā ir jāiekļauj visas dalību valstis. Eh, iepazīstoties ar grozījumiem, jūs ļoti labi varat nolasīt, eh, no kurām valstīm nāk grozījuma autori. Un es to saku bez jau kādas ironijas. Tas vienkārši ļoti labi ilustrē dalību valstīs pastāvošo realitāti un atšķirības, kādas valda starp tautsaimniecībām un finanšu nozari. Mēs šeit nerunājam par to, ka kāda valsts rīkojas uh, pareizi, kāda nepareizi un uh, neizšķiram politisko piedarību. Nē, Mums vienkārši ir uh, jāciena šīs atšķirības un jāapzinās, kāda ir realitāte katrā dalībvalstī. Un tas ir jāciena un jāparūpējas, lai arī likumdošanā šīs atšķirības tiktu ņemtas vērā. Tāpat mēs varam uh, arī kapitālismu atšķīdīt ar tādu politiskāku mērci un katra institūcija, katrs uzņēmums, katrs akcionārs šeit ir ņemts vērā. Ņemot vērā lielo grozījumu, neņemot vērā lielo grozījumu skaitu, domāju, mēs par galveno virzienu esam vienas prātas. Un uh, pašā sākumā, ja mēs runājam par uh, šo sanāciju, tad, kad mēs uh, runājam par kaut ko jaunu, mums šķiet, ka tas ir kaut kas pilnīgi nepieredzēts, bet šis bail-in īstenībā eh, ir, tā ir normāla procedūra, kas tiek iedarbināta, ja mm, uzņēmumam draud bankrots. Investments and, um, and uh, borrowing into equity. Īstenībā um, tā ir normāla procedūra. Ja, piemēram, uzņēmums piedzīvo bankrotu, tad, protams, investoriem draud uh, līdzekļu zaudēšana. Tas varētu skanēt visai dīvaini, bet visi investori ir jāinformē par iespējamiem riskiem un ir jābūt arī kontrolei, caurskatāmībai. Domāju. ka mums ir jāpieņem likumdošana par eh, bail-in procedūru un mums ir jāredz stabilāka situācija. Ja ir piesaistīts investīcijas bankās, tad eh, banku investoriem ir jābūt informētiem par iespējamiem riskiem, un viņiem ir jābūt iespējām kontrolēt to, kas īsti notiek ar viņu līdzekļiem. Un ir jāgarantē e, tas, ka bankas nevar vienkārši automātiski glābt, e, samaksājot e, par to nodokļu maksātāju naudu. Nav tāda vienkārša risinājuma. Ja jūs vēlaties panākt stabilitāti sistēmiskās krīzes un banku krīzes laikā ir jābūt eh, iespējām arī valsts iejaukšanās iespējām. Tas nebūs pirmais solis, bet tā bū, tās būs zināmas eh, garantijas, lai varētu uh, garantēt finanšu sistēmas stabilitāti. Protams, krīzes gadījumā situācija ir savādāka. Tieši tādēļ ir e, jāparūpēs par drošību. Un ko es varu teikt par grozījumiem? Ir jāparūpēs, lai mēs šajā likumdošanas priekšlikumā nebūtu pārāk preskriptīvi, pārāk detalizēti, kā tad tam visam ir jāizskatās. Ir jāparūpēs, lai dalību valstu uh, politisko lēmumu pieņēmēji paši varētu saprast, kā vislabāk cīnīties ar krīzi. Un tā ir uh, tā atbildības daļa, kas ir jāuzņems mums visiem jo pārāk detalizētas norādes varētu radīt pārāk eh, daudz atkārtošanās un lieku darbu. Un politisko lēmumu pieņēmēju darbs tikai būs apgrūtināts. ir iesniegt apmēram 1700 grozījumu. Eh, tos ir iesnieguši visu politisko grupu deputāti, un jāsaka, ka tikai Daži grozījumi ir pretrunīgi. Jāsaka, ka vairumā grozījumi ir runāts par uh, dažādiem risinājumiem. Man, protams, Es, es vienmēr mēģinu atrast tādu zelta vidusceļu, mēģinu vienoties ar kolēģiem. Varbūt dažreiz tas man rada grūtības. Un, protams, ir atšķirīgi veidi, kā risināt radušās problēmas, un ir eh, labas problēma risināšanas metodas, un citas arī ir tikpat labas, un tas viss tikai sarežģīja. Jo ir jau viegli izvēlēties eh, starp labu un sliktu alternatīvu. Bet ja ir divas labas alternatīvas, un vēl labas alternatīvas, eh, tad ir jāvienojas par kaut kādu kompromisu. Varbūt tikai īsi pieskaršos galvenajiem tematiem, kas tika pārcilāti grozījumos. Pirmām kārtām direktīvas aptvērums. Uh, Vairāk kolēģi pieprasa izņēmumus, atkāpes un runā par kooperatīvajām bankām, par banku aizsardzības schēmām. Un saka, ka tas ir jāizņem no direktīvas aptvērumu. Domāju, ka mums ar šo problēmu ir jāiepazīstas rūpīgāk, jo ir dažas bankas, kas nav sistēmisko risku bankas. Un tādēļ tām nevajadzētu uzkraut uz pleciem uz šīs likumdošanas radīto slogu. Un ja mēs sakām, ka visām bankām ir jābūt direktīvas aptvērumā, tas varbūt arī nebūs īsti pareizi. Bet ir jāparūpējas, lai iestādes lieki nešķērdēt savu enerģiju, kontrolējot tās bankas, kas nav uh, relevantas sistēmisko risku gadījumā. Tādēļ mums vajadzētu pievērsties kaut kādiem izņēmumiem, vajadzētu atrast izņēmumus, lai pilnīgi visas bankas neiekļautu šajā aptvērumā. Tālāk tiek runāts par uh, strīdu risināšanas iestādi, un uh, vai ir jābūt tikai vienai šādai iestādēji, vai vajadzētu būt uzraudzības iestādēji, vai, vai vajadzētu izveidot divas atsevišķas iestādes vai vienu kopīgu iestādi. Bet mums vajadzētu runāt par vienu iestādi. kas varētu pietiekami labi cīnīties pret krīzi un vajadzētu būt uh, risināšanas, uh, no, nodalījumam starp risināšanu un starp um, uzraudzību lai lēmumi netiktu nepareizi ietekmēti. Maybe being too soft on, on, on banks, on the resolution. And... Un domāju, ka vajadzētu nodalīt abi iestāžu kompetences. Tālāk ar regulējuma plānu mums ir jārunā par to grupas līmenī un dalību valstīm ir jāsaprot, ko darīt, ja ir kāda banka vai finanšu institūcija, kas eh, var ietekmēt situāciju tirgu, tad ir jāizmanto um, kādi īpaši instrumenti un ir jāpievērš īpaša uzmanība šai vienībai. Kas man šķiet svarīgi? Bankām ir jāuzņem savu atbildības daļu. Akcionāriem ir uh, jāuzņem šī atbildība, un tas nozīmē, ka mums. Uh, Ir jāsaprot, kas notiek eh, valstīs, kur, nu, kur, piemēram, ir atvērts banku filiālis vai meitas uzņēmumi. Tātad ir jābūt īpašam atvesorošanās plānam, regulējumu plānam atši, atsevišķām institūcijām, kas atrodas konkrētā valstī. Tāpat mēs runājam par agrīno iejaukšanos un arī par likviditāti. Mums ir jābūt patiešām ļoti piesardzīgiem, un es savā priekšlikumā uh, piedāvāju uh, šos uh, principus neiekļaut aptvērumā, un citi uzskata, ka likviditātei ir jābūt daļai no šīs sistēmas. Mums ir uh, jāvienojas par kompromisiem, un ir jābūt arī juridiskai noteiktībai vairāk iemeslu pēc. Ja Mēs dzīvojam krīzes apstākļos, eh, ir jābūt skaidriem noteikumiem un normām, ko darīt un kādā veidā. Mēs esam nobažījušies. par to, ka pilnvaras, eh, kas ir atrunātas šajā likumdošanā, varētu arī ļaunprātīgi izmantot. Tādēļ ir jābūt patiešām ļoti precīzai juridiskajai noteiktībai, un likviditāte nevajadzētu būt eh, vienai no vērtībām, bet esmu gatavs par to diskutēt. Un gribēju uzsvērt, ka ir nepieciešama juridiskā noteiktība. Runājot par parādu norakstīšanu. Esam par šo jautājumu ļoti daudz diskutējuši ar ēnu referentiem. Diskusijas bija nu dienu ļoti saistošas uzklausot visus argumentus, eh, esmu nonācis pie konkrētiem secinājumiem. Eh, ir kolēģi, kas apgalvo, ka ir jābūt noteiktai summai, kas atvēlēta banku finansēšanai vai parādu norakstīšanai, un pārējais kapitāls ir, nav paredzēts šādiem mērķiem. pakavējoties eh, domās pie parādu norakstīšanas jautājuma, ir jāsaprot, ka investīcijām ir jābūt pēc iespējas labāk sadalītām pa dažādām bankām, un man tas ir pietiekams spēcīgs arguments, lai ieviestu tādu parādu norakstīšanas sistēmu, uh, kas uh, ietver pēc iespējas vairāk uh, banku finansējumu. Bet jūs varat arī uh, radīt risku, ka parādu norakstīšana nebūs iespējams veikt. Mums ir jāvienojas par kompromisu. nosakot, kādos gadījumos uh, ir iespējama parāda norakstīšana un kādos gadījumos tā būs vienkāršāka, protams, neizslēdzot no uh, aptvērumu kādas konkrētas institūcijas, finanšu institūcijas, bet es jau ar, par to apspriedos ar ēnu referentiem. Mēs varbūt varētu tādu. Uh, izveidot īpašu struktūru, ar kuras palīdzību mēs nosakām, kādos gadījumos ir iespējams uh, veikt parādu norakstīšanu un cik liels kapitāla daļas tai tiks pakļautas. Un ja jūs uh, pasakāt, ka viss bankas kapitāls ir uh, pakļauts parādu norakstīšanai, tad, protams, tas var iz, izraisīt liels diskusijas. Protams, ir ļoti daudz eh, būtiski jautājumu un. Mums arī nevajadzētu uh, radīt nestabilu situāciju finanšu tirgos. Tālāk runājot par valsts iejaukšanās, iespējami par instrumentiem, es uzskatu, ka esam panākuši eh, vienošanos par to, kad ir jābūt šādai valsts intervencijai un kad nē un, protams, akcionāriem arī ir jāmaksā sava daļa. Tāpat arī runājām par uh, EPA pilnvarām, Eiropas banku iestādes pilnvarām. Mēs vēlamies uh, spēcināta banku iestādes pilnvaras un, protams, EBA, ja banku iestādes e, normas būs saistošas visām dalību valstīm. Tādā veidā tā varētu būt spēcīgāka. Un, protams, ir e, varbūt pats lielākais e, cietais rieksts, proti finansējums. Uh, šim regulējuma fondam, bet ir jābūt arī pietiekam augstam elastības līmenim. Mēs varam padomāt arī par citām metodēm, kā to visu finansēt. Protams, būšu vaļsirdīgs. Es nezinu, kāda veida kompromiss šeit ir iespējams. Mums ir jāvienojas ar ēnu referentiem, protams, arī ar visiem pārējiem kolēģiem. Beigšu savu izklāstu un eh, labprāt uzklausīšu kolēģus, bet gribēju uzsvērt, ka esmu ārkārtīgi pateicīgs par veiksmīgo sadarbību, kas mums izveidojās, un gaidu ar nepacietību sekojušās diskusijas. Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, mēs varēsim panākt eh, labu kompromisu un eh, šis patiešām ir vērtīgs darbs, ko esam veikuši. Paldies! Šag. Liels paldies, Gunār, un tagad es un D grupas vārdā. Alīs, vai lūdzu, paldies priekšsēdētāji, izteikšos angliski. Esam nedaudz noguruši. Well, I, I also would like to... Es arī vēlētos uh, pateikties Gunāram par uh, viņa paveikto darbu, par viņa pacietību, par viņa attieksmi jo, manuprāt, ir tiešām labs uh, komandas gars novērojams mūsu sadarbībā, un es eh, vēlos arī piekrist Gunāram, kad viņš saka, ka neviens nav īsti pārliecināts par to, ka mm, viņa vai viņa priekšlikumā ir tā patiesība, bet nu, mēs mēģinām vienoties par ko tādu, kas varētu darboties un sasniegt mērķus. Es arī varu piekrist tev piekrist Gunāram par to, ka visdrīzāk mēs varētu nonākt pie ļoti labiem kompromisiem visa šī procesa rezultātā. Es mēģināšu reaģēt uz vairākiem punktiem, kurus Hokmāra kungs prezentēja savā ievadrunā. Kopumā varu piekrist tam, ka dažām uh, bankām varbūt bija uh, Eh, šī kontrole eh, ļoti vāja un mazākas prasības. Es eh, gribētu redzēt šeit plašāku darbības jomu šai konkrētai likumdošanai. Pretējā gadījumā mēs sāksim iekļaut dažādas kvalifikācijas un pēc tam mēs nonāksim pie tā, ka mēs vienkārši va, izveidosim vairāku līmeņu bankas, un tur var būt riski. Tātad ir būs bankas, kas tiks uzskatītas par drošākām, citas nē. Un tādējādi mēs apgriezīsim šo procesu otrādi. turoties pie saprāta un ņemot vērā arī, kāda ir manevri iespējas nacionālajām iestādēm, lai neprasītu nesamērīgu informāciju, ka tā ir nevajadzīga. Neuzlikt pārāk liels lūgus bankām, bet tajā pat laikā arī atstāt banku ziņā, iejaukties un pieprasīt papildus prasības, ja tādas ir nepieciešamas Vēlos arī norādīt uz to, ka ja viena no šī tā saucamajām drošajām bankām, kuras uh, strādā ar noguldījumiem, ja uh, sliktas pārvaldības dēļ vai citiem aslu dēļ nonāk uh, problēmās, tad tas rada nopietnu sistēmisko risku, jo tad vairs neviens nevienam neusticēsies. Šis ir ļoti svarīgs, nopietnas jautājums. Ja viena no šīm drošajām bankām nonāk problēmas situācijā, tad uh, Šī banka nedrīkst eh, tikt izslēgta. Mums ir eh, jāzina, kā mēs uzticamies. Lūk, tas ir jāpatur prātā. Tad eh, par vienu vai vairākām iestādēm es domāju, ka mēs mēģinam šeit vienoties arī par to, ka pat valstīs, kur ir vairākas iesaistītās iestādes šajā noregulējuma un atvesaļošanās programmā vai plānā, uh, tad ir absolūti nepieciešams izvēlēties līderi tādu iestādi vienību, kas ir atbildīga par visu procesu, jo pat arī pārobežu bankām. Um, ja mēs neatrodam šo līderi, partneri, ar kuru mēs runājam un kurš vada procesu, tas var radīt grūtības. Un es domāju, ka tā tad arī šeit mēs varam vienoties par to par to, ka nodalām noregulējumu un pāraudzību. Manuprāt, būtiski ir izvēlēties un nošķirt šīs iestādes. Ja tā ir viena un tā pati iestāde, tad šajā iestādē skaidri nodalīt šo atbildību un lēmumu pieņemšanu. Es domāju arī, ka mums ir ne nepieciešami mehānismi, lai nodrošinātu sadarbības starp šīm abām pusēm un kāda var būt arī iejaukšanās līmenis, pāraudzības līmenī, tas varētu arī noteikt noregulējuma rezultātus. Un kas attiec uz šo noregulējumu, resolution, tad ir skvā, svarīgi zināt, kas, bija, kas ir uh, bijis jādara finanšu iestādē, jo mm, pēc pāraudzības iestādes uh, norādījumiem. Tātad pa, tālāk par šiem uh, mērķiem jābūt tātad skaidrībai No otras puses ir daudz dažādi avoti, kas var novest institūciju problēmu situācijā. Tie var būt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Es domāju, ka tagad mēs tuvojamies pareizam līdzsvaram, bet šeit es domāju, ka mums varbūt vajadzētu vēlreiz runāt par priekšlikumu izveidot šo tabulu šo dashboard un tad arī izveidot šīs dažādās pārvaldzības iestādes, lai tās raudzītos uz visiem šiem indikatoriem kopumā un uz tiem indikatoriem, kas ir svarīgi, tas būtu uh, liederīgi, lai kontrolētu institūcijas uh, veiksmīgo darbību. To nevajadzētu, protams, aiz, ar to nevajadzētu aizstāt jautājums, par ko esam vienojušies, bet tātad nepieciešamība palielināt informāciju, lai visi raugās uz vienu un to pašu bildi, lai visiem ir uh, vienāds priekšstats, jo īpaši tas ir svarīgi pārobežu institūcijām, lai varētu tādējādi arī atvieglot diskusijas un labāk kontrolēt institūcijas par bēlīnu vai parādu norakstīšanu. Pilnībā varu piekrist tam, ko, cik saprētu, teica Hokmārka kungs. Uh, runājot par mērķiem, ir ļoti svarīgi, lai parādu norakstīšana būtu plaši piemērojams instruments, tajā pat laikā tam ir jānosaka skaidra hierarhija. Tātad tas ir labāk nekā specifiski šie parādu norakstīšanas instrumenti. Ar ļoti maz izņēmumiem šī izņēmumu starpā būtu tātad īstermiņa naudas tirgus banku starpā, tad ir jāorganizē, vai tas ir pēc tam 2, 3, 4 mēneši, vai tas ir progresīvi, taču ir ļoti svarīgi, lai šī likviditāte nepārtraukti būtu apritē. Es tādējādi kā izņēmumu paredzētu. arī noguldījumu un DGS uh, parādu norakstīšanu, jo pašlaik šie jautājumi ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu atgūt uzticību bankām, un es arī piekrītu jūsu sacītajiem par to, ka arī dažās valstīs šie jautājumi ir varbūt arī jūtīgāki, bet tās ir tik būtiski, ka kas noiet šķērsām, tieši iemeslu dēļ mēs izstrādājam šādu veidu tiesību aktus, lai palielinātu uzticamību, uzticību bankām. Uh, Un ar, eh, tas mums ir arī jāveicina ar šo likumdošanu par valsts iejaukšanos. Es saprotu un piekrītu arī tam, ka tam ir jābūt galīgi pēdējam pēdējai iespējai, bet es nezinu, vai tas tik skaidri arī tas izriet, lasot šo likumdošanu, ka tā vairs nav alternatīva vienkārši iejaukties eh, un eh, uz laiku pārņemt bankas īpašumu. Uh, Tas, manuprāt, šeit skaidri neiz, nav atrunāts, bet tātad valsts iejaukšanai ir jābūt iespējai, bet tā ir pēdējā no uh, iespējām. Un tas var būt efektīvi tikai tad, ja uh, ja mēs neprasām maksāt naudu nodokļu maksātājiem, kā tas, diemžēl, ir bijis līdz šim, bet, ja mēs gribam būt nopietni, tad ir jāparedz šie banku noregulējumi fondi. Dažādas valsts ir jau sākušas darbu pie dažāda veida noregulēm fondiem. Mums ir jābūt drošiem, ka mums ir vismaz harmonizēts ietvars, kā šie banka noregulējuma fondi var darboties. Tie nevar, manuprāt, ba tikt balstīt uz noguldījumiem, jo noguldījumi ir um, tātad uh, mūsu garantijas drošā daļa. Uh, Katras bankas ieguldījums ir jābalsta uz riska novērtējumu, kādu risku banka paredz savā sistēmā, un esam tad gatavi runāt par to, kā to Mm, labāk eh, noreglamēt tātad atbildības, bet ir arī dažādi citi veidi, kā izvērtēt riska, bet šī ieguldījumi ir jābūt, tiem ir jābūt balstītiem uz eh, riska izvērtējumu. Tie, ja, šie fondi jāveido progresīvi, bet tie ir jāveido tā, lai ar banku noregulējumu fondu visu var atrisināt, kā tas ir eh, nepieciešams. Tātad pamata ba, prioritāte būtu tāda, ka mēs kontrolējam šo daudzveidību tādā veidā, lai jau vēlākā stadijā mēs, eh, mums būs Eiropas noregulējuma fonds, kuru finansēs bankas un kas varēs tādējādi garantēt sistēmas darbību. Uh, un lai tādējādi mēs tā tad arī pārtrauktu šo saikni starp uh, valsts parādu un banku, un bankas būtu normāla uzņēmē darbība ar īpašām prasībām, bet uh, nekas nebalstās uz uh, nodokļu maksātāju naudu, kuriem tad ir jāmaksā par banku problēmām un neveiksmēm. šāds jautājums gribētu risināt. Un vēlreiz pateicos Hokmarka kungam, pateicos visiem ēnu referentiem par lielisku sadarbību un uh, lielisko komandas garu darbā pie šīs likumdošanas. Paldies priekšsēdētē. Paldies! Un tagad daudz grupas vaļā. Finskungs, liels paldies, Šāron! Es varu piekrist, Klinskungs, uh, varu piekrist tam, ka. Kā pateicoties Gunāram, izveidot ļoti konstruktīvu sadarbību. Arī mūsu grupā bijuši vairākas grupas un arī divpusējās sanāksmes. Tas viss ļoti veiksmīgi ir darbojies līdz šim. Kas notiec uz šiem dažādiem jautājumiem, izteikšu sekojošus komentārus. Vispirms par noregulējumu iestādēm. Varu piekrist Gunāram. Mums ir jābūt tādai vienai iestādē katrā valstī. Ja negluži varbūt tas ir pārvaldības iestādē, tad šai noregulējuma iestādē jābūt cieši saistītāji ar pārvaldības iestādi. Ir jābūt šim ciešajam, tuvajam dialogam, jo šī zināšanas uh, būs uh, pārvaldības iestādē un šīm zināšanām ir jābūt apritē. Tad risinājums ir līdzīgi kā ar šo vien, uh, pārvaldības iestādi autonoma organizācija, bet uh, varbūt nepakārtota, bet cieši saistīta ar pāraudzības iestādi par likumdošanas aptvērumu. Šeit es, man viedoklis atšķirs no Elīzes. Es uzskatu, ka, piemēram, attiecībā uz uh, valsts īpašuma, īpašam kreditē, kredīti iestādēm, tās jau ir drošas pašas par sevi, līdz ar to mums nevajadzētu tādas iekļaut darbības jomā. Tas pats arī attiec uz uh, Eh, centrālajiem droši eh, noguldījumu iestādēm un tam līdzīgi. Tās nav bankas, pat ja tām varētu būt bankas licences. Es saprotu, ka komisija un arī citi strādā pie šī jautājuma. Vēl tad raudzīsim, kāda izskatīsies priekšlikuma pirms iekļautos darbības jomā. Tālāk sagatavojot rez, uh, noregulējumu plānus, atvesurēšanās plānus, es uzskaitu, ka tātad grupas un pakārtotā līmenī ir jāizvēl šī programmu. Jūs to neizslēdzat, Gunār, bet jūs sakāt, ka varbūt tas varētu būt pie īpašiem nosacījumiem, kad uh, apakšuzņēmējs ir svarīgs. Nu, to es atstātu iestāžu ziņā, lai viņas lem kopā ar banku, ko, par ko viņas gribētu vienoties, kā tam būtu jānotiek. Bet, nu, man liekas, kā mēs vēlā, vairāk uh, vēlmies tātad, lai tas attiektos uz grupu un arī um, pakārtotos līmeņus par likviditāti. Uh, Es uzskatu, ka ļoti būtiski ir reaģēt, kad mēs saprotam, ka uh, likviditātes uh, trūkst, sāk trūkt. Tā ir pirmā zīme, manuprāt, ka banka varbūt ir problēmās vai pavisam drīz tādās var nonākt. Līdz ar to ir ļoti svarīgi sekot likviditātei. Un tagad ļoti sarežģīts. Uh, jūtīgs jautājums. Finanšu instrumentu noregulējumi fondi. Mēs zinām, ka Eiropas komisija to visu atstāja dalību valstu ziņā. Nu, jums varbūt divi fondi, atvesuļošanās noregulējumi fonds un uh, uh, noguldījuma garantijas fonds, vai arī jūs izvēlaties tikai vienu fondu. Vēstur tradīcijas atšķiras um, katrā dalību valstī šajā jomā. Viena lieta ir skaidra. Lai kā arī izskatītos šis fonds, turpmāko gadu laikā neviens fonds nebūs pietiekami apjomīgs, lai varētu izglābt lielu banku vai banku sistēmu. Mēs jau to teicām no paša sākuma, un tas, ko mēs redzam pašlaik, ir tas, ka nauda, kas eh, ir fondos, kas pastāv, jau ir izveidota, šī nauda ir izmantota dažādi, lai, piemēram, samazinātu valsts pārādu un tam līdzīgi, jebkurā gadījumā šī nauda, kā tas ir Zviedrijai, jāizmanto tā, kā tā ir paredzēta. Šī nauda, šo naudu nevar aizdot, šī nauda tur ir un gaida, ka tā tiks izmantota uh, eventuāli labam mērķim. Lai šī nauda būtu liederīga, tad tā ir jābūt lielai. Šeit mēs runājam par uh, divciparu miljārdu skaitli. Tāds ir šis Rīgas instruments, kādu mēs gribam Tad jautājums par to, vai šī pieeja tik tiešām ir pareizā. Un papildus mēs arī redzam grūtības un diskusijas arī to apstiprina, ka visdrīzāk dalība valstis nevienosies par to, ka šādu fondu varētu uh, izmantot pārobežu situācijā. To var izmantot tikai valstī, kas finansē šo fondu. Tad jautājums par to, Vai varbūt vajadzētu izmantot, mainīt šo pieeju, stiprināt tad um, banku pamatu un tad trešdaļu izmantot kā noguldījuma schēmu, kā to piedāvāja arī kolēģi, izmantot garantēto noguldījumu fondu, lai varētu nosla, noseikt administratīvās izmaksas, aktīvu nodalīšanu un tam līdzīgi. Ja tas tā ir, Un tātad tas viss ir jāfinansē ekspost, man, un tāda varētu būt pieeja, un tad šeit nevajadzētu tādā gadījumā divus dažādus fondus, un tad vēlreiz DGS tiks izmantots katrā valstī un nevis pārobežām. Sekas Tas nozīmē, ka izņēmums eh, mēs nevaram paredzēt. Mums ir jāparedz šī bēlīna vai parādu norakstīšanas iespēja un parādu norakstīšanas eh, izņēmumi varētu tiekties uz kādiem noguldījumiem un eh, visbeidzot minimālais eh, šis parāda apjoms, komisija piedāvā 10%. Es nezinu, vai šajā likumdošanā mums tagad vajadzētu precizēt eh, konkrētu skaitli. Es domāju, ka tā ir jābūt iestādes eh, atbildēji, atbildībai. Kompetentai iestādē ir jādefinē minimālā parādu nasta katrai bankas institūcijai, jo valstis atšķiras, bankas atšķiras, tad varbūt arī e, šiem maz e, minimāliem parādam ir jābūt atšķirīgam. Mums ir arī jāņem vērā e, CRD specifika. Uh, ja banka jau iet tālāk par kapi, minimālajām kapitāla prasībām, Bāzēl 3, tad eh, tā ir jābūt atbildīgai par to. Mums nevajadzētu šeit paredzēt eh, kapitāla prasībām 5%. Eh, Un visbeidzot, par pārvaldību šeit piekrītu Gunāram, kamēr cik tā, cik banka darbojas, pat ja tā ir problēmās, tad uh, akcionāriem un valdei ir arī jānodrošina šī pārvaldība, vai arī tā ir jāaizstāj. Un tad, kad mēs runājam par noregulēm atveseļošanu, tad, protams, uh, tādā situācijā par to lemj atbildīgā iestāde. Paldies! Thank you. Uh, now for the green. Paldies, zaļo vārdā Filips Lamberts, lūdzu. Thank you, Chair, and I'll start with the... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā vērsīšos pie jums, jo esmu nedaudz samulsis. Man šķiet, mēs uh, atkal atkārtojam tos pašus argumentus, kas jau ir izskanējuši komitejas sēdē. Nu, nav jau tā, ka mums būtu ārkārtīgi daudz brīvā laika, un jūs taču ļoti labi par to esat informēta. Nu, mums nevajag visu laiku atkārtot vienu to pašu pāntiņu. Tādēļ būtu labāk šīs debatas organizēt pēc tam, kad būsim nonākuši pie kompromisa grozījuma apsniegšanas. Un šeit jau nav vainojams Gunārs, ņemot vērā to, cik eh, daudz eh, grozījumu ir iesniegt. Protams, kompromisa grozījuma izstrāda nav tas vienkāršākais darbiņš. Bet viss, ko es dzirdēju, jau ir eh, reiz izskanējis, un es te varētu turpināt un atkal ceturto reizi atkārtot jau dzirdētos argumentus. Tādēļ izteikšos patiešām lakoni elektroniski. Bet eh, runājot vaisirdīgi, nu mums varbūt vajadzētu labāk plānot savu laiku. Pirmkārtām neaizmirsīsim ka ar šo priekšlikumu mēs e, nevēlamies tērēt nodokļu maksātāju naudu, lai glābtu finanšu institūcijas. Mēs te arī nemēģinām atrisināt sistēmisko krīzi. Nē. Šis ir likumdošanas teksts, ar kura palīdzību mēs vēlamies um, novērst to, ka individuālas institūcijas krišana varētu novērst pie sistēmiskas krīzes. Tādēļ šādiem risinājumiem vajadzētu būt uh, pēdējai instancei. Mēs nevaram it kā nodarīt kaitējumu kādai institūcijai, bet ja mēs vēlamies glābt nodokļu maksātāju naudu, tas nozīmē, ka kādam citam būs jāmaksā par šīm uh, pieļautajām kļūdām. Ja man ir uh, jāizvēlas, vai institūcijai vai nodokļu maksātājiem ir jāmaksā par šīm kļūdām, uh, Un jāsaka, ka šādas kļūdas eh, jau ir pieļauts, un tad es labāk izvēlos, eh, lai finanšu institūcija pati eh, maksātu par savām kļūdām. Un, ja mēs šādu sistēmu neieviesīsim, tad labās bankas maksās par slikto māku pielautajām kļūdām, un labi šoferi maksās par sliktu šoferu radītajām situācijām uz ceļa un tā tālāk. Tādēļ ir jāparūpējas par labākas disciplīnas ieviešanu, lai visi maksātu godīgi savu daļu. Es gribu teikt, ka tie grozījumi, ko iesniedzām mēs, noteikti eh, vadās tieši pēc šādiem principiem. Otrakārt. Mums ir jāparūpējas, eh, lai institūcijas eh, pašas būtu izstrādājušas alternatīvas, kā eh, atkopties vai arī kā aizslēgt uzņēmumu, ja tas vairs nav maksāt spējīgs. Bet ir tādas finanšu institūcijas, kuras nav iespējams glābt, jo tās ir pārāk lielas un sarežģītas. Nu, kāds varētu būt, piemēram, cietvēršanas plāns uh, Eh, Vācu bankai Deutsche Bank, nu es tur nesaskatu nekādas eh, labas alternatīvas. Mums arī nevajadzētu kavēties eh, piešķirt šādus pilnvaras cietvēršanas, ja pārstruktūrēšanas institūcijām. Ja, piemēram, plāns neatbilst bankai, jāparūpēs, lai banka atbilstu plānam. Un ja mēs negribam eh, izšķērdēt nodokļu maksātāju naudu, tad mums ir jāsaprata, jāsaprot, ja uzņēmums, ja banka ir pārāk liela, lai atļaustu tās krišanu, tad tā ir pārāk bīstama, lai vispār eksistētu. Tātad šādai milzīgai institūcijai vispār nevajadzētu pastāvēt, ja tā ir too big to fail. Un tas arī ir iekļauts mūsu grozījumos. Trešais arguments par eh, pārstruktūrēšanas fondiem. Mēs esam piedāvājuši uh, gribēju teikt, ka mums ir divas pieejas. Tātad uh, jāsaprot, ka nodokļu maksātājiem, uh, ja viņam ir jāmaksā nauda, tad viņš uh, saņem savus ieguldījumus atpakaļ pēc tam, kad ir izglābta banka. Bet varbūt jūs negribat glābt šo banku, jo tā nav dzīvot spējīga. Uh, Ja mēs gribam būt taisnīgi, jāparūpējas, lai visi iemaksā savu ārtavu. Ja pat, piemēram, tās bankas, kas tiks vērts ciet, pārstruktūrētas, arī varētu kaut ko darīt lietas labā. Tālāk depozītu garantiju schēmas. Mēs gribējām parūpēties, lai nav morālā kaitējuma. Mēs uzskatām, eh, ka pārstruktūrēšana nedrīkst maksāt vairāk jo tad rastos maksāt nespējas risks. Par agrīno iejaukšanos. Paldies eh, Elīzai, kad viņa to pieminēja. Mēs vēlamies, lai būtu pietiekami plašs indikātori rādītāju diapazons, lai varētu pēc iespējas labāk novērtēt, kad kaut kas īsti nav kārtībā ar konkrētu institūciju. Ja vienīgais novērtēšanas kritērijs ir kapitāls, tad ir ļoti viegli konstatēt, vai institūcijai ir problēmas vai nē, bet pirms tā nonāk lielās sprukās, tā jau var sākt justies visai neērti mm, labu laiciņu pirms tam. Ja mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk noteikt, vai institūcija ir nonākusi grūtībās, tad pirmie trauksmes signāli automātiski nenozīmēs iejaukšanās nepieciešamību. Ko mēs īsti vēlamies panākt? Mēs vēlamies izveidot tādu uh, rādītāju tabulu, kas varētu uh, noteikt, kurā brīdī ir jāsāk iejaukties, vai nu banka ir jāglāb, vai tā ir jā, jāvar ciet. Un mums, protams, nevajag gaidīt līdz pēdējiem brīdīm, kad uh, situācija jau kļūst burtiski neglābjama. Uh, Eh, preventīvu pasākumu, taču maksā lētāk nekā pārstruktūrēšana. Tādēļ jābūt pietiekami plašai indikātoru gammai, bet ne jau tādēļ, ka jūs mēģinat eh, pakāpties tālāk par likviditāti. Mums jāņem vērā arī Bāzēlas komitejas ieteikumi. Bet tas jau nav kaut kas automātisks. ja jūs eh, nonākat zem noteiktajiem likviditātes rādītājiem, tas vienmēr nenozīmē, ka ir eh, jāiedarbina kaut kāds agrīnās eh, brīnāšanas mehānisms, bet varētu vismaz ieslēgt trauksmes lukturus. Es varētu, protams, bezgalīgi šeit turpināt. À, par pārstruktūrēšanas un uzraudzības pienākumu nodalīšanu ir jāparūpējas, lai abas uh, iestādes, abas struktūras atrastos pietiekam tuvu, lai tās varētu uh, ātri sadarboties. Mēs nedrīkstam uh, zaudēt laiku, bet, ja mēs uh, izdomājam banku vai nu slēgt vai glābt, tad, protams, uh, šis lēmums tiek pieņemts pēc uzraudzības iestāžu atzinuma. Bet eh, šīs iestādes, eh, ja tās būs līdztekus arī pārstruktūrēšanas iestādes, varētu mēģināt situāciju nedaudz novilcināt. Tātad iestādēm ir jābūt pietiekam tuvām, bet ne zem, nevajadzētu tām atrasties zem viena jumta par parādu norakstīšanu. Nu, daži vārdi tikai. Vajadzētu būt dažiem izņēmumiem. Mēs nevēlamies radīt kaut kādus drošos patvērumus, bet, eh, protams, ir jāizvairās no sistēmas. Mēs visi esam informēti, ja parādi tiek, ja viss parādi tiek norakstīts, tad neviens parāds netiek norakstīts. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Uh, Bet, protams, ir jābūt arī zināmai skaidrībai pārstruktūrēšanas iestādes eh, varētu lemt, ka parādi netiks norakstīti, jo nav zināms, kādas tam būs sekas. Un ir jānosaka, cik lielu akciju daļu var norakstīt parādi, cik, cik lielu akciju daļu var norakstīt. That any given institution has Un mēs uzskatām, ka uh, ir jāparūpējas par to akciju glābšanu, kam ir augstāka peļņas procenti, bet jāparūpējas par pēc iespējas labiem parādu norakstīšanas instrumentiem. Ir jābūt skaidrībai, precizitātei. Mēs nedrīkstam mēģināt tur kaut ko kalkulēt un uh, atšifrēt, uh, tad, kad ir jāsaprot, ka, cik liela parāda daļa ir norakstāma. Mēs nevēlamies lai viss, eh, visas struktūras būtu identiskas. Mēs augstu vērtējam to, ka banku sistēmas dalībvalstīs ir atšķirīgas, kā to teica Gunārs, un nevajadzētu mēģināt visu mest pār vienu kārti. Ja ir šīs atšķirības, ja ir šī daudzveidība, tad tā ir jāsaglabā. mums ir jābūt arī pietiekam piesardzīgiem. Volf, jūs teicāt, ja jūs esat nedaudz pārsnieguši ka, minimālos kapitāla prasības, bet jums, protams, ir jāievēro kvantitātes principi. Ja jums ir 0,1% vairāk par kapitāla eh, noteiktām kapitāla prasībām, nu tas jau nav nekāds sasniegums. Jāparūpējas, lai institūcijas piedāvā dažādas garantijas varētu būt ļoti augsti, augsta kapitāla absorpcija un mums jāsaprot, kas ir noteikts likumā. Varbūt ir iespējams kombinēt eh, divus vai vairākus instrumentus. Ir jābūt arī elastībai. Mēs negribam eh, piespiest visiem darīt visu vienādi. Mums ir jāparūpējas par garantijām, un daži saka, ka varbūt tas nāks par ļaunu ekonomikai. Tā būs arī man pēdējā doma. Tas ir ļoti svarīgi, bet uh, vajadzētu apzināties. Krīze izcēlās arī tādu neveselīgu, neveselīgas politikas, neveselīgas ekonomikas politikas dēļ, un dažas valstis eh, arī rīkojās nepareizi, un ļoti daudz finanšu institūcijas rīkojās galīgi aplami. Un bija tādas ekonomiskās aktivitātes, kuras vispār nedrīkstēja pieļaut, un nevar jau uh, mēģināt gūt labumu par katru cenu. Ja valstis eh, taupa, tas, protams, nāk par ļaunu ekonomikai, bet pēc kāda laika tas uh, tomēr atmaksāsies. Un, ja bankas tiks pārstruktūrētas, tas, protams, ietekmēs uh, menedžera algas, uh, pēļņu un visu pārējo. Mums tas ir jāapzinās, bet mums tas ir jādara, lai glābtu sistēmu, lai padarītu sistēmu veselīgāku. Un nevajadzētu jau visu uh, smagumu uzkraut uz valdību pleciem un uh, atvieglot uh, banku darbību. Paldies! Paldies, Filip! Vērner, lūdzu. Nu, man arī kaut kas bija piebilstams, bet lūdzu. Paldies, vai es drīkstu Eh, pateikties Filipam Lambertam. Viņš pateica daudz labu domu, un viņš jau pareizi teica, ka mēs jau četras reizes par to runājam. Viņš runāja 13,5 minūtes, un ja mēs eh, turpināsim šādā garā, nu tad ne, nevajadzētu brīnīties, ka izņemot ēnu referents neviens cits nevarēs izteikties, jo normālajam parastajam deputātam vairs tad nav iespēja pateikt pat vienu teikumu. Uh, Nu, varbūt vajadzētu dot mazāk laika ēnu referentiem vai darīt kaut ko citu, nu, bet šitā tas neies krastā. Thank you very much, Verna. I... Paldies, Werner. Es arī gribēju um, reaģēt uz Filipa izteikumiem. Referents un, pat, un Ānu referenti izmanto lauvas tiesu no piešķirtā laika. Mums ir 1300 grozījumu papildus referenta grozījumiem. Visus tos neizstrādāja Ānu referenti. Un man nav pilnīgi nekādu. Uh, uh, nolūku kavēt grozījumu apspriešanu, bet ja kāds ir iesniedzis grozījumu un viņš nav ēnu referents, viņš, protams, arī vēlas nedaudz ilustrēt savus grozījumus. Es esmu ļoti sarūktināta. Uh, ka neviens pat nav pievērsies grozījumiem, nav apspriedis citu kolēģu iesniegtos grozījumus. Protams, visu nav iespējams apspriest ēnu referentu tikšanās reizēs, un mums, protams, ir jāapspriež šie grozījumi arī plašākā grupā. Uh, kolēģi ir pieteikušies runāt, un ja tas prasīs vairāk laika, tad tas prasīs vairāk laika. Es arī gribu zināt, ko kolēģi domā par Klīnca kunga, par Ferber kunga, par Langena kunga grozījumiem, bet neviens no šiem iesniegtiem grozījumiem vēl nav Eh, apspriest, Filip, nē, es tev vairāk nedošu vārdu. Es gribu pateikt, ka šī ir demokrātiska iestāde, un ja ēnu referenti nepateiks kaut ko jaunu, nu tad pielikšu punktu uh, šai pļāpāšanai. Tagad došu vārdu EKR referentei, ēnu referentei Vikijai Fordai, lūdzu. Mīļo stundiņu, jā, centīšos izteikties lakoniski par aptvērumu Mēs zinām, ka uh, dažādas bankas uh, rada dažāda veida krīzes, visas ir jāiekļauj aptvērumā, bet jāievēro proporcionalitātes princips. It sevišķi ņemot vērā Ferbera kunga piedāvāto uh, atkāpi, viņš nav ēnu referents. Nu, mēģināsim uh, saprast, ko tad tas varētu nozīmēt katrā dalību valstī atsevišķi. Nu, varbūt Vācijā situācija ir savādāka. Arī valsts uh, uh, bankas bankrots var radīt uh, liels problēmas arī privātiem akcionāriem, un Langēna kunga piedāvātā atkāpa par mazajām bankām, tam es arī nevaru piekrist. Mums jārunā par proporcionalitāti. Mēs arī zinām, ka arī tādas mazas bankas var radīt uh, liels problēmas. Tālāk parādu norakstīšana, eh, tās aptvērums ir jānosaka pēc iespējas plašāks, bet, protams, ir jāsaprot, ko darīs pārstruktūrēšanas iestādes. Tās, piemēram, var zināmu akciju daļu izsākt izslēgt no parādu norakstīšanas. Un es domāju, ka Arlīna, kas ir iesniegusi līdzīgu grozījumu, viņa nav ēnu referente, e, ir pateikusi, ko tādu, pateikusi tādu pašu domu. Es svītroju atkāpi, kurā ir teikts, ka depozīti, ko sēdz depozīta garantijas schēma, šeit netiks iekļauti. Es vēlos pietiekam plašu aptvērumu, bet es piedāvāju uh, šeit arī vienu mēnešu pārejas laiku, jo bankai ir jābūt iespējama at mm, saņemt atpakaļ aizdevums. Es nepiekrītu minimālajam noteiktajam uh, apjomam. Mēs par to jau esam diskutējuši arī Bāzeles komitejas sakarā par akcijām, par totālo akciju pieeju, un tas ir, tā ir pārāk stingra norma, uh, un netiek ņemti vērā dažādi banku no, modeļi. Uh, un tas zināmā mērā arī izraisīja krīzi, tādēļ ja mums jābūt elastīgiem. Ja būs eh, tāds kopējs minimums, tad netiks ņemts vērā pastāvošās atšķirības. Tālāk par to, kā parāda norakstīšana ietekmējas ekonomiku. Piedāvātais grozījums neņem vērā eh, laiku, atvēlēto laiku, tas ir pārāk nereālistiski. Uh, Un, ja parāda norakstīšana tiek izmantot tikai kā pēdējā instance, eh, tas varbūt eh, sasaistīs eh, rokas atbildīgajām personām. Mums nevajadzētu būt arī pārāk striktiem runājot par lēmumu pieņemšanu un ir, protams, jānosaka arī tehniskie standarti, atveseļošanās scenāriji. Šais normas bija ļoti striktas, šķiet, ka Elīza arī iesniedz grozījums tieši šajā kontekstā. Es esmu arī uh, iesniegusi grozījumu par banku iestādi, ka tai ir jāievēro fiskālās drošības klauzula. Tika runāts arī par uh, valstīm, kur atrodas filiāles uh, un meitas uzņēmumu par 15. pāntu. Es zinu, ka šis jautājums noteikti uh, tiks uh, iekļauts darba kārtībā. Natras kungs to ir svītrojis. par uzņēmēju valstīm. Es e, centos iesniegt e, kompromisu grozījumu, ceru, ka tas patiešām ļaus mums kaut ko darīt lietas labā un virzīties uz priekšu. Tālāk par depozitārajām preferencēm. Protams, mums ir jāaizsargā uh, noguldītāji, nodokļu maksātāji un garantiju schēma uh, noteikti uh, depozītu īpašnieks nostādītu uz visaugstākā pakāpiena kreditoru uh, šajā rankingā. Esmu iesniegusi grozījumu, kurā es runāju, ka depozītu garantiju schēmām ir jāņem vērā dažādas atšķirības. Dažās valstīs, piemēram, Portugālē, ir šīs depozitārās preferences jautājums ir visai jūtīgs Portugālē, un tas, tā bija arī viena no trojkas prasībām. Ir valstis, kuras meklē alternatīvas, lai izveidotu tādus rezerves fondus un uh, parūpētos par preventīviem pasākumiem. Un es varu piekrist Volfam, kas teica, ka Uh, ka pastāv daudz bažu, cik tad daudz finansējumu ir jābūt šādos fondos. Mario Draghi jau pauda bažas par šādu fondu pārobežu izmantošanu. Mums ir jāsaprot, kā var pieņemt lēmumu par fondu izmantošanu. Nu, varbūt tas varētu nebūt pats uh, labākais mehānisms. dalību valstis ir noteikušas mehānismus, kā bankām ir jādod nauda nodokļu maksātājiem. Piemēram, eh, Zviedrijā ir tāds pārstruktūrēšanas fonds eh, un ir arī, piemēram, vācu risinājumi, kas izmanto daļu no depozītu garantijas schēmas un ir arī aktivitāšu nodeva bankām. Dalībvalstīs pastāv dažādi mehānismi. piemēram, ir iespējams tad eh, saņems finansējumu, kas nonāk pat aiz no valsts kasē, un tās pēc tam samaksā naudu uh, noguldītājiem. Protams, ir jāatstāja arī zināma deva elastības. Tālāk par intergrupu finansiālo eh, atbalstu ir uh, lielas bankas, uh, kas arī atver filiāls un izrādās, ka tās ir bijušas noturīgākas pret finanšu krīzes triecieniem. Uh, un tās ir ārkārtīgi nobažījušās par to, vai e, intergrupas piedāvātā definīcija nevarētu tām e, nākt par ļaunu. Un ja bankas e, šādi organizē savu darbu, atverot filiāls arī citās valstīs, tur jau nav nekā ļauna pats par sevi. Es varu arī uh, uzslavēt mūsu referentu eh, par to, ka viņš ir izmantojis tik labas definīcijas un ir bijis tik skaidrs savos izteikumos. Mums, protams, jārunā arī par likviditāti un eh, arī eh, citiem rādītājiem. Laikam tas būs viss, lai citi kolēģi arī varētu runāt. Paldies! Liels paldies, Niki! Esmu ļoti priecīga Mm, Dzirdēju arī, ka tu komentē citu uh, kolēģu grozījumus. Es gribu norādīt, ka esam šais debatē zaudējuši 20 minūtes, jo mēs varējām sākt šo darbu 9.20, kad beidzām skatīt iepriekšējo punktu, bet mēs neizmantojām šīs 10 minūtes, nec papildus 10 minūtes, jo vienkārši referenti nebija ieradušies, pat jāziņotājs bija šeit. Šī ir ļoti slikta disciplīna, līdz ar to es ļoti iebilstu tam, ka mēs, un nožēloju to, ka mums vairs nav laiku, un es neierobežošu citus runātājus. Man jāzina, kas jūs esat. Oli Ludvigsen, myself, Werner Langen, anybody else? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Anybody else? Vēl kāds? Ok, right. Labi. Danjut. Paldies, Šāron. Savos grozījumos es galvenokārt runāju par potenciālo risku, kas var izrietēt no uzņēmēju un eh, mēs izstrādājam šajā sistēmā. Es šo jautājumu es ļoti labi saprotu, taču joprojām ir grūti eh, šeit eh, noteikt līdzsvars starp mājas jurisdikcijas interesēm un uh, uzņēmē valsts juridi, e, jurisdikcijas interesēm. Vienmēr būs šie apakš uzņēmumi, iestādes, kas ir nozīmīgas mājas valstī un izcelsmes, e, izcelsmes valstī, un mēs nevaram vienkārši paredzēt tādu uh, sistēmu, kas nerisina stabilitāti. Līdz ar to es uzskaitu, ka Eiropas parlamentam jāspēlē svarīga loma, lai noteiktu labāku līdzsvaru starp šiem juridisdikciju interesēm un arī stingrāku lomu noteikti izcelsmes valsts iestādēm. Tās, tā ir laba ideja, un Gunārs, manuprāt, arī to uh, sacīja. Uh, šī IPS sistēma varētu nebūt galīgais risinājums, runājot arī par nacionālajām iestādēm, kas varētu arī būt papildinošs uh, risinājums. Tad nodrošināt stabilitāti finanšu sistēmā. Kā mēs to panāksim, ja mēs neatrisināsim šo līdzsvaru? Un gal beigās tā ir uzņēmēju iestāde, kas ir atbildīga par uzņēmu, apakšu uzņēmuma atvesaļošanos un arī izcelsmes valsts jurisdikcija galu galā maksā par to. Es tiešām ceru, ka mēs nezaudēsim šo nepieciešamību pēc labāka, drošāka līdzsvara strādājot pie kompromisiem. Es ceru, ka tas netiks zaudēts un augstu novērtot arī, jo to, ja darbs pie kompromisiem būtu atvērts process, un mēs redzam, ka mēs nodrošinam šo pareizo līdzsvaru. Es domāju, ka tas ir visu interesēs Eiropā. Paldies! Uh, Markus. Markus. Paldies! Šārona. Es arī gribēju izteikties lakoniski. Eh, Vācijā, piemēram, ir uh, trīs pakāpju banku sistēma, ir šis uh, mazās kooperatīvās bankas, uh, valsts bankas un privātās bankas, un mums ir jāsaprot, kā var ie, uh, uh, iedarbināt glābšanas mehānismu, ja tas ir nepieciešams. Vācijā daudzas bankas uh, bankrotēja uh, katrā no trim uh, minētajām sistēmām, un mūsu nodokļu maksātājiem nenācās par to maksāt. Tātad es gribu teikt, ka ir tādas sistēmas, kas darbojas pietiekam veiksmīgi, un vai tad tiešām mums tagad tas viss ir jāapgriež kājām gaisā tādēļ, ka citās dalību valstīs šāda sistēma nav vai ir neveiksmīgas sistēmas. Nu, tas ir viens jautājums, uz kur mums ir jāmeklē atbildes. Un vēl kāds jautājums ir e, tāda īpatnība. Vācijā ir valsts bankas, kurām ir viens vienīgs uzdevums, proti veicināt eh, konkrētus pasākums vai kaut kādas ekonomikas aktivitātes, veicinot, piemēram, enerģiskās eh, jaunu atjaunīgo enerģiju ražošanu, eh, ēku sanāciju vai MVU vai kaut ko citu. Tātad šādas veicinošās bankas, tās ir valsts bankas, ko nevar salīdzināt, piemēram, ar krājkasēm. Tādēļ tās ir jāvērtē savādāk. Ja mēs tām uh, Eh, uzgrūdīsim tos pašus pienākumus, eh, runājot arī par glābšanas fondu, tad eh, šīm bankām būs tādas papildus izmaksas, ka tās vairs nevarēs veikt savus tiešos pienākumus. Nu, lūdzu, padomājiet par to. Es lūgtu, lai referents apsver šo iespēju un ņem vērā arī šādas īpašas bankas, kam ir jāveic īpaši uzdevumi. Ja mēs eh, tās arī iekļausim kopīgajā aptvērumā, tad mēs patiešām eh, zāģēsim to zarus, kur sēžam. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Ole Ludvigsons. Paldies! Manuprāt, komisijas priekšlikumā ir viens liels trūkums. Pros, eh, perspektīva, kas šeit netiek minēta. praksē darbinieki pārstāvniecība ir ļoti svarīga, un tas netiek uzsvērts komisijas priekšlikumā. Ļoti svarīgi, lai bankas personāls arī varētu tikt informēts un saprast, kas notiek, lai viņi varētu konstruktīvi darboties un nodrošināt, eh, ka eh, banka, kas ir notikusi grūtībās, var atrisināt eh, situāciju. Mums ir vajadzīgs līdzsvars arī personāla, no personāla aspekta, lai arī viņiem tiktu sniegta informācija par situāciju bankā. Un arī darbinieku pārstāvji ir jāiesaista šajā procesā, lai arī viņiem būtu iespēja iejaukties un teikt savu vārdu. Skatot šo atvesļošanās un noregulējumu procesu. Ir jāparedz eh, atbildība informēt un konsultēties ar darbiniekiem, darbinieku pārstāvjiem visu šī procesa laikā. Ir jānodrošina, lai personāls tiktu uzskatīts kā aktīvs un nevis kāds eh, ārējs faktors. Paldies. Uh. Liels paldies. Werner Langen, lūdzu. Jā, ich will's uh, wirklich. Paldies, būšu patiešām kodolīgs. Runājot par aptvērumu un pielietojumu lomu, priekšlikumi ir ļoti atšķirīgi. Nitras kungs piedāvā visus finanšu konglomerātus un visas vērtspapīru institūcijas, visu to izsvītrot no aptvēruma. Un, uh, nu, Tikai daži kolēģi ņēma vērā to, ko e, teica nu pat Ferbera kungs, ka ir šīs valsts bankas un veicinošās bankas, kuras uh, tomēr vajadzētu izņemt no aptvēruma, jo uh, centrālā valstī vai federālajā valstī tām ir jāpild savu pienākumu un tās nevar piedalīties garantijās. Ja mēs direktīvu, ar direktīvu apdraudēsim esošās sistēmas, nu tad tas būs ļoti bēdīgi. Es ļoti ilgi darbojos dažādos eh, grēmijos, es eh, darbojos uh, krājkašu komitejās padomēs, un tur nebija bankrotu, jo uh, bija iespējams apvienot, piemēram, valdes vai uh, veikt citus pasākumus, neizmantojot nodokļu maksātāju nav. Tātad ir jau aprobēta mehānismi, kas darbojas pietiekam labi, un tādēļ referentam vajadzētu ņemt vērā uh, to, ko esam pauduši savos grozījumos. Otrām kārtām Ferberkungs jau tam īsumā pieskārās, vai šāds glābšanas mehānisms nebūtu jāpiesaista proporcionalitātes principam. E, mēs runājam par 30 miljārdiem eiro un e, paškapitāla direktīvā tika runāts, ka liela finanšu institūcija ir tāda, kurai ir 70 miljārdi eiro kapitāls. Uh, Mums ir jāņem vērā šādi ierobežojumi, jānosaka, kura tad ir liela institūcija un kur netik liela, lai varētu uzsvērt reģionālās atbildības nozīmi un uh, neviena no bankām, kas nonāca grūtībās, tai nebija 70 miljārdu kapitāls deksija, un citas bankas to kapitāls bija krietni augstāks. Tādēļ mēs nevaram te tādu vienotu pieeju pilnīgi visām institūcijām piedāvāt. Paldies! Thank you, uh, Peter. Paldies, Pēters Simons. Jā, es jūs ar... redzēju. Paldies. Es gribu teikt, ka šai ba vienai bankai, ko jūs minējāt, bija 8 miljārdu bilance, ja es pareizi atceros. Ja mēs runājam par šīm veicinošajām bankām, e, iepazīstoties ar šo priekšlikumu, mums ir jāsaprata, jāpiemēro izņēmumi attiecībā uz tādiem institūtiem, kas pabalsta MVU, nu kādēļ tad e, šiem uzņēmumiem, šiem finanšu institūcijām vajadzētu vēl iemaksāt kaut ko glābšanas fondā? Un veicinošās bankas e, jau e, ir pakļautas valstu garantijas schēmai, tādēļ šeit nevajadzētu vēl šīs finanšu institūcijas iesaistīt kaut kādos atsevišķās sistēmās, ja mēs runājam par parādu norakstīšanu. Gribu uh, eh, atbalstot iepriekšējo kolēģu teikto. ASV, Austrālijā, Šveicē, nu pat dzirdēju, ka arī Portugālē ir īpašas eh, sistēmas, proti šī depozitārā preference. Uh, un mums eh, vajadzētu padomāt, vai šajā likumdošanas priekšlikumā eh, nevajag paredzēt tādu iespēju, ka nacionālās, saskaņā ar nacionālo tiesību kopumu uh, ir iespējams uzsākt maksāt nespējas procedūru, runājot par to, uh, ka pret dažām iestādēm varētu būt preferenciālāk attieksme, privileģētāk attieksme. Tālāk runājot par parādu norakstīšanu. Es atvainojos, ka atkārtošos, bet patiešām ir jāatkārto, ka parādu norakstīšana ar to vien nav gana, lai ievērotu 1% likmi, 1% slieksni un uzskatītu to par pietiekamu. Es gribētu to pierādīt. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, iepazīstieties ar komisijas ietekmes novērtējumu un parunājiet arī ar kolēģiem no komisijas. Mēs patiešām piedzīvojam ļoti smagu krīzi. Nu, un padomājiet, fondā ir 1% no IKP un tiek izmantot dažādi parādu norakstīšanas instrumenti, un komisija pieņem, ka dalība valsts papildus uh, iemaksās vēl 3% no IKP, 3% no IKP, un nabaga nodokļu maksātājam, ne, uh, pat neņemot vērā smagos krīzes apstākļus, arī ir jāuzņems daļa no atbildības. Nu, mēs taču gribam no tā izvairīties. Tādēļ es pieprasu, lai valstis iemaksā vairāk. 1%, ko piedāvā komisija, atbilst vienai sastāvajai daļai no tām eh, rekapitalizācijas izmaksām, ko mums nācās eh, maksāt šīs krīzes laikā. Tādēļ vajadzētu runāt par 1,5%, runājot par depozītiem, noguldījumiem. No tas nozīmētu, ka kopumā būtu 3%, nu tā būtu vismaz puse no rekapitalizācijas izmaksām, kas jau ir izdotas glābjot bankas šīs krīzes eh, laikos. Domāju, ka tas nav pārāk daudz, ja mēs patiešām vēlamies risku pārnest no patērētēm, no nodokļu maksātēm uz bankām. Paldies! Okay, thank you very much. Liels paldies! Es arī esmu runātāju sarakstā. Man ir arī ļoti daudz iesniegt grozījumi, un man arī būs prieks tos iepazīstināt, bet, ja detaļās nevaru iedziļināties. Man ir daži komentāri, kurus vēlos izteikt vispārīgi. Daži no jums arī te runāja par aptvērumu, kam tur ir jābūt iekļautam, kam jābūt izslēgtam. Es domāju, ka lielākai daļai ir jābūt iekļautai, bet es piekrītu, ka ir nepieciešama samērība. Samērība iet tālāk par apmēru. Tas attiecas arī uz biznesa modeli un uh, iestādes uh, tipu. Tādējādi mēs varam nosekt šeit visas institūcijas, neiekļaujot kādus atšķirības. Uh, un arī skatot šos uh, noregulējumu plānus, programmas, tie arī var būt samērīgi, samērīgi gan runājot par izmēru un darbības veidu. Ja jūs esat uh, institūcijas, kur attiec aizsardzības schēma, tad arī jūs jums attiec no šīs atvesarošanās un noregulējuma programmas, kādēļ jūs varbūt neesat tik ļoti pakļauti riskam, tad, ka šī IPS. Uh, schēmu, un arī par to vajadzētu runāt. Es uh, varbūt nepiekrītu vairākiem, kur runāja par šiem izņēmumiem, bet uh, saka, nu jā, viņi ir jāiekļauj, un uh, es domāju, ka viss visiem arī dara tālāk. Par šo noregulējumu es esmu pret to, ka mēs iekļautu daudz papildus vēl nosacījumus šo noregulējumu īstenošanai. Daļai arī tādēļ, ka finanšu krīze neievēro noteikumus, tā ir problēma. Un pāraudzītāji, noregulējumi iestādēm ir jābūt intervences rīkiem, kas atbilst esošiem noteiku, nosacījumiem, kontekstam, bet tur ir jāatrod līdzsvars, lai investoriem būtu maksimālā uzticība. Nu, tā ir viens, viens no nosacījumiem, uz ko jūs arī atsaucāties, ka ir daudz pārāk labu risinājumu, kā vai nu ļoti tādi strikti atrunātas intervences, kur investori labi zina, kāda ir situācija, vai ir arī elastība, kur uh, eh, norilgojuma iestādē var darīt savu darbu, lai aizsargātu nodokļu maksātājs. Bet, nu, mums tas viss ir kaut kā jāsavieno, un mēs nevaram to darīt mazinot elastību, kāda ir nepieciešama noregulējuma iestādē, tajā pat laikā ir nepieciešams arī maksimizēt eh, juridisko drošību. To jau minēja arī Vols ja ir vairāk kapitāla, tad to var, protams, ņemt vērā bēlim vietā. Tas šķiet ļoti loģiski. Par šiem preventīvām pilnvarām es atbalstu stingri šīs preventīvās pilnvaras. Bet, ja tas tā darbosies, tad uh, tas noteikti būs uh, tāds kas būs intruzīvas, un tad ir jāatrod elastības ar šo iejaukšanos un efektivitāti. Varbūt jūs pārāk ejat tālu uz šo ie, iejaukšanās intruzīvo pusi, bet mēs gribam būt droši par to, ka mēs e, varbūt neiekļa, neīstenosim kaut ko vēl intruzīvāk, runājot par noregulēm. Tātad te tā arī ir līdzsvars jāatrod. Esmu pret uh, valsts intervenciju iekļaušanu dosjē, tas būtu liekas risks. Lai izveidot valsts stabilizācijas rīkus, es uh, to varbūt uh, neizvēlētos. Depozīta preferences mums ir jāsaglabā šeit elastība jāpiemēr uzmanību tām, kāda ir bijusi valsts uh, pieredze, īpaši tādās it, situācijā, ja kā tas ir uzspiest, piemēram, kā tas ir bijis Portugālē. Iespējams, ka tas arī tagad nosacīja lielāko daļu jautājumu, par ko esam šeit runājuši, un man ir daudz arī citu priekšlikumi. Un tad ir arī vēl ir iekļauti tiesāsmie priekšsēdētāji priekšsēdētāju grozījumi, kas ir saistīti ar delģētiem aktiem, ir jābūt uh, atbilstīgam kalendāram, lai uh, nebūtu iespēja, ka komisija pirms uh, vasaras brīvdienām nāk lajā ar delģētiem aktiem. Es zinu, ka ir mums starp institucionālie līgumi, lai risinātu šādas lietas, bet šie līgumi nestrādā. Uh, mums ir nepieciešams ļoti konkrēts darba grafiks, kad tad jānāk lēja šiem deleģētiem aktiem, lai jūs būtu arī lietas kursā. Es domāju, tā arī ir daļa no labāk regulējuma. Lūk, tas ir viss, kas man sākāms, un tagad vārds eh, ziņotājiem. Liels paldies, liels paldies par komentāriem, par jūsu pārdomām. Gribu teikt, ka manā priekšlikumā es teicu, un arī minēju vairākus grozījumus, ko iesniedz šīs grupas kolēģi, lai jūs arī redzat uh, pilnu priekšstatu, neatkarīgi no tā, kāda ir jū, kāds ir jūsu viedoklis. Un es uzsveru, ka te mēs neironizējam, šeit mēs atspoguļojam patiesību realitāti par to, ka viedokļi atšķiras, situācijas atšķiras, un mums ir jāpiemērojas tam. Mums eh, ir jābūt drošiem, ka mēs nonākam pie labākā rezultāta. Jo nav jau viena recepte, kas dar visiem. Mums ir eh, jābūt drošiem, ka mēs tiekam vaļā no konfliktējošām lietām. Pie, piemēram, par aptvērumu runājot. Kad Tas ir labi, ka ir institūcijas, kurām pašām ir šādi noregulējuma rīki, kas ir viņu rīcībā. Un arī jābūt drošiem, ka mēs esam proporcionāli attiecībā uz viņiem, piemēram, paredzēt izņēmums, varbūt arī ko citu, bet ja viņiem ir šādi instrumenti, tad viņi jau var veicināt labu banku ko sistēma Eiropā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi to visu paturēt prātā. Un eh, mēs šeit par to nedebatējam ja mēs raugāmies uz visiem šiem grozījumiem, un esmu visus viņus izlasījis, es zinu, ka tas nav nekas jauns. Visi to jau ir dzirdējuši, bet nav viegli saprast atsevišķu grozījumu, jo dažos grozījumos tas ir vienkārši izmainīts un vai bet. Dažreiz tam jā, varbūt ir liela ietekme, bet par to ir jādiskutē. Es uh, arī gribētu, protams, sanāksmes ar kolēģiem, kuri vēlētos skaidrot, ko vairāk par saviem grozījumiem, kāds jau arī bija šai diskusijās. Tas padarīs darbu vieglāku. Tātad par grozi, par aptvērumu. Un arī priekšētājs jau teicu, ka viena no lietām, kas izriet no vairāk kolēģi sacītā, ir līdzsvers tātad starp šo izcelsmes uz uzņēmē valsts jurisdikciju. Uh, Un te mēs nerunājam par suverenitāti vai prestižu, tas ir jautājums par to, kā mēs varam panākt līdzvērtīgu līdzsvaru, par to, kā uh, tas viss var darboties. Uh, un kā risināt problēmu, ka dažās dalību valstīs um, meitas uzņēmumi, apakšu uzņēmumi spēlē ārkārtīgi lielu lomu finanšu tirgu, un mums tas viss šeit ir jāatregulē. Taču galvenais izējas punkts ir tāds, ka mums ir jāraugās uz grupu, jo tur ir galvenā atbildība. Un vēlreiz Šī likumdošana ir par to, lai mēs uzliktu atbildību akcionāriem un īpašniekiem. Tādēļ tā ir laba lieta, ka mēs koncentrējamies uz grupām un pēc tam arī, protams, kā teica Daņuta, arī rast risinājumu ar apakšuzņēmumiem. Kā to darīt, par to diskutēsim. Darī, es darīšu visu, lai panāktu šo pareizo līdzsvaru. Un vēl viena lieta. Mēs visi esam šeit dizaineri un arhitekti, un dažkārt liekas, ka mēs šeit varam um, veikt nākotnes dizainu. Bet būsim praktiskāki likumdošanā, jo vairāk mēs šeit runājam par nākotnes lēmumiem, par krīzēm, par kurām mēs neko nezinām, kādas tās būs. No šī viedokļa es domāju, ka mums ir uh, jāatrunā droši par kompetencēm platformām un līdzsvariem, bet ir jābūt drošiem arī, ka katru situāciju varam risināt pēc iespējas labākā veidā. Atgādināšu kolēģiem vienu fundamentālu lietu. Tā būs arī varbūt atbildes to, ko tikko teica priekšsēdētāja. Te ir atšķirība starp banku krīzē un banku krīzē. Kā jau teica kolēģi pagājušajā mēnesī un runāja, norādīja uz ASV, ka ASV atrisina šīs lietas ļoti vienkārši bez valsts iejaukšanās, bet ļaujiet man jums atgādināt, ka ASV valdība veica vispār lielāko kapitāla ieplūdi, kāda līdz tam tik veikta un atbalstīja akcionārs. Viņi nezaudēja nekādu naudu, un tas attiec visām lielajām sistēmiskajām bankām, un es nedomāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu darīt to pašu. Uh, ir eh, dažāda veida valsts intervences. Tas ir eh, jāprecizē, tas jāatrunā likumos un nesapņosim, kad ir liela banku krīze, tad eh, apjoms ir daudz lielāks kā jebkurš šis noregulējuma fonds, par kur mēs šeit runājam. Uh, Nu, banku sektor finansē mūsu, sektors finansē mūsu ekonomikas, ļoti liels ekonomikas, tas ir tāpēc definīcijas. Un mums ir jābūt drošiem, ka mēs varam paredzēt stabilitāti. Es mēģinu domāt par šo likumu došanu, kā pirmo solis ir prevencija, pēc tam krīzes pārvaldība. Šī prevencija ir par drošību. Uh, par to, ka mums ir spēcīgs eh, banku finansēšanas eh, struktūra, Berlīna 2 un citi, citi tiesība akti. Bet krīzu, krīzes laikā ir arī vēl citi rīki, kas ir jāaktivizē. Uh, nu, jābūt noteikumiem par to, kā tos izmantot. Mēs nevaram aizmirst, ka katru reizi, kad ir bijusi liela bankas krīze, ir nepieciešama tomēr kāda valsts intervence, un, ja tas nav iespējams, tad tiek apšaubīta Eiropas banku sistēmas uzticamība. Es nesaku, kā tas ir, tā ir jābūt pirmai izvēlē, bet šādai iespējai ir jābūt. Un tas ir ļoti interesanti. Tagad mēs runājam par Banku Savienību. Tajās valstīs, kur ir problēmas ar valsts parādu un uzticamību, tagad mēs to ar uh, Eiropas stabilitātes mehānismu gribam atrisināt Eiropas līmenī. Atgādin kolēģiem, ka tā ir valsts iejaukšanās, tā ir nodokļu maksātāja nauda, un mums tas ir nepieciešams. Protams, tas arī sniedz uzticamību Eiropas bankas sistēmai. Ir jāsaprot, kā tas tam ir jābūt iespējamam uh, dalībvalsts līmenī, bet tas nestrādā kā valsts intervenci, jo ESM nav privāta iniciatīva. Līdz ar to skatīsimies to visu pragmatiski. Un visbeidzot par šiem uh, mērķiem. Un uzklausīju visu, kas te izskanēja. Jūs to varat arī skatīt otrādi. Un kā mēs varam tos vēl labāk definēt, mēs, protams, to vēl varam diskutēt. Šis dashboard, šis, uh, šī tabula, ko minēja Filips, Es respektēju šos argumentus. Jautājums par dashboard, ka tas eh, sniegs pareizos lēmumus. Dažkārt, jo vairāk jums ir kritēriji, jo grūtāk ir uh, saprast, kā tad īsti rīkoties un tos interpretēt. Jo, ja ir ļoti daudz kritēriju, tad eh, jūs varat interpretēt arī tā, ka jums nav vajadzība rīkoties. Kad mēs runājam par lietām tagad, tad uh, viss šķiet ļoti skaidrs jo mēs esam pārliecināti, ka lēmumi ir uh, labi, bet jo vairāk kritērijas paredzēsim, jo sarežģītāk būs pieņemt labāko lēmumu. Kritērijas var lasīt arī tā, ka nav vajadzība iejaukties. Tad uh, turpināsim šīs diskusijas bet sapratīsim pareizi, cik ļoti grūti ir pieņemt lēmumus krīzes laikā. Es pateicos visiem kolēģiem par šo diskusiju un sagaidu arī turpmākās diskusijas arī divpusējā līmenī rīšai komitē. Paldies! Thank you very much, uh, Gunnar. Uh... Paldies, Gunār! Darba grafiks. Balsojums komitejā 21. martā. Teorijā tad mums ir vairāk laika, lai kompromisa priekšlikumi arī varētu tikt vēlreiz skatīt komiprotu, ka mums šeit ir jāspēlē publiska loma, jā, saka sabiedrībai, kā mēs vienojamies pirms balsojam. Tad, ja darbos šis kalendārs, tad varbūt plenārsēdē mēs varēsim skatīt jūnijā pirmajā plēnumā. Uh, Paldies visiem! 12. punkts darba kārtībā. Atbilstīgu drošu un noturīgu pensiju programma. Atzinumu sagatavoja Tomas Mans, EPP. Kolēģi, kas dodas prom no zāles, lūdzu dariet to klusām, lai Tomasam nebūtu jākliec. Ehm, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu, tā ir tāda joma, par ko mēs diskutējam jau vairākus eh, gadus, bija ļoti apstrīdēta zaļā grāmata, tagad ir izdota baltā grāmata, un mēs uh, kopīgi ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju esam pie tā strādājuši un galu galā vienojāmies, kurai, kuras ir kādas komitejas kompetences un kādas ir abu uh, komiteju kopīgās kompetences. Esmu saņēmis 135 grozījumus un varu teikt, ka par daudziem būtiskiem jautājumiem esam vienisprātis. Eh, sākumā par likumīgajām pensijām. Tātad eh, šīs pirmais pensija līmenis ETP grupa piekrīt šiem grozījumiem, gan Kariņkunga grozījumiem, gan Esājas kundzes grozījumiem, gan arī citiem grozījumiem. Kūtaškungs no sociālistiem ir iesniedzis 13. grozījumu. Tur ir runāts par prasību dalību valstīm. Uh, Uh, piesaistīt uh, pensijas demografiskajai sistēmai, nu to mēs uh, varam tikai noraidīt. Šeit nav nekādas iespējas iziet uz kompromisiem. Arī 21. grozījums, kur viņš runā par pensionēšanās vecumu un aizvien garāku dzīves ilgumu, nu šis kompromiss man arī diez vai izdosies, bet citiem grozījumiem, ko kolēģis Kūtaši iesniedz, varu piekrist. Nu, es vairs neredzu zālē Oli Ludvigsonu, viņš ir sociāldemokrātu ēnu referents. Ā, nu es tev ieraudzīju, Ole, viņš man piekrita gan par pirmo, gan otro, gan trešo pensiju līmeni. Es varu piekrist 7., 24., 27. grozījumam, ko es iesniedzu. Tātad tas atsies, attiec uz pirmo līmeni. Nu, tur mēs patiešām esam viens prāts. Tālāk, Kamala kungs no EKR, es redzēju, ka viņš nu pat ienāca zālē, varu piekrist par 9., 15., 22. grozījumu. Šeit arī mūsu domas ļoti lielā mērā sasaucas. Un priekš priekšstati par to, kā jāveido šīs pensijas, mums arī ir visai līdzīgi. Filips Lambērs no zaļajiem ir iesniedzis daudzus grozījumus, vairumam varu piekrist, no otrā līdz eh, ceturtajam, nu, pilnīgi man nav nekādu grūtību piekrist, bet 19. gan man rada zināmas grūtības, bet noteikti vedot sarunas, mēs eh, atšķirības varam izskaust. No goja grupas eh, vairākus grozījumus ir iesnaudzis Tomas Hendlers par pirmo pensiju līmeni, tur nekāda problēma nav, bet par otro un trešo gan es vēl gribētu ar viņu apspriesties. Uh, Bet runājot par likumīgiem pensijām, par pirmo līmeni, 6. Eh, un 14. grozījums man ir paprātam, 25. nevisai, tas eh, ir pārāk regulējoši, eh, man tā vismaz šķiet. Tālāk runājot par alda grozījumiem, atbalstu 11. un 12. ko iesniedz mūsu priekšsēdētājs Šērona, bet šķiet tie vairāk attiec uz 2. un 3. pensiju līmeni. Bet noteikti varam atrast kaut kāds risinājums. Uh, Tālāk otrais pensiju līmenis profesionālās pensijas, jeb ārodu pensijas. Korīna, Vortmana Kola un citi kolēģi no mūsu grupas ir iesnieguši daudzus grozījumus, un nu, lielais vairums man ir paprātām, un par dažām detaļām vēl, protams, ir iespējams debatēt Saids Kāmals no EKR. Uh, varu piekrist grozījumiem, kas attiec uz otro pensiju līmeni, un Eh, bet uh, eh, RIP direktīvas pārskatīšana man šķiet uh, lieka. Uh, 38, 40, 49 uh, varu atbalstīt, ko iesniedz Kamalkungs. Tālāk runāt par zaļajiem. Dargais Filip, to es iesniedzis 48 grozījumu. Tas man rada dažas problēmas. Regulatorā harmonizācija. Man šķiet, mūsu pozīcijas nu no diena ir atšķirīgas. Es esmu pret harmonizāciju, pret regulējumu, un šorīt no rīta man bija E, šo to uzzināt par pensijām e, bankās strādājošiem. Nu, jāsaka, tas nav nekas vienkārši. Mums beigās ir e, jāpadomā par tādu regulējumu pieņemšanu, par kuru ir iespējams arī samaksāt. Bet, ja tas nesīs līdzi papildus izmaksas, tad, protams, būs tādas arotpensijas, kas vairs neeksistēs. Nu, mēs to gribam, taču nē. Man ir prieks, ka daudzi kolēģi teica, ka um, uh, Solvencija 2 šeit nav jāiekļauj. Ola, es ceru, ka tu mani ieklausies tagad. Un, protams, ja mēs uh, mēģinām regulēt atsevišķas jomas, es domāju, ir iespējams arī vienoties par kompromisiem. Kompromiss par desmito punktu Nu, jāskatās, vai mums izdosies par to vienoties. Un, Filipa, es tev gribēju teikt, ka 55. grozījums arī man ir pieņemams. Mēs runājam par uh, visu Eiropas uh, minimālo harmonizāciju paškapitāla jomā, bet uh, Mums noteikti vēl vajadzēs par to diskutēt. 70. grozījums. Es īsti nesaprotu, vai jūs esat par uh, solvenciju divi piemērošanu vai nē. Varbūt, ka mēs tagad varam to precizēt. Bet. Uh, Ļoti daudzi kolēģi teica, ka Solvencija 2 direktīvu nevar piemērot attiecībā uz pensiju otro līmeni. Mums ir jāvienojas par kopīgu risinājumu tālāk. Holistiski bilanču modeļi, nu, Filip, varu tev piekrist, tāpat arī 86. grozījums šķiet veiksmīgs. Un 101. un 110. grozījums tāpat ir pieņemami. At atsaucoties uz Aldi iesniegtiem grozījumiem, tie ir daudzskaitlīgi, un es varu teikt, ka mēs esam uh, viens prāts par galveniem akcentiem, arī otrā pensija līmeņa kontekstā es uh, varu piekrist 42., 51., 56., 81. Es negribu minēt visus grozījumus priekšsēdētais kundze, bet dažus tomēr vēlējos nosaukt. Sociāldemokrāti ir iesnieguši arī vairākus grozījumus, Ola Ludvigsons, arī ar viņu esam viens prātis, un it sevišķi kolēģi, kas iesniedz 82, 67 grozījumi, ir gājuši pa pareizo ceļu. Goe gan man ir radījusi problēmas. 47. 52. grozījums tos iesniedz Tomas Hendels. Viņš vēlētos ieteikuma vietā mm, sagatavot direktīvu, un tas īstenībā ir pretrunā ar uh, politisko grupu vēlmēm. Tālāk trešā, trešais pensiju līmenis, privātās pensijas, es varu piekrist Dānutas, Korīnas uh, iesniegtiem grozījumiem. Tālāk EKR Saits Kamals ir iesniedzis vairākus grozījumus. Es varu piekrist visiem, izņemot 112. Tur viņš pieprasa atteikties uh, no pirmā pensija līmeņa par labu otrajam, trešajam līmenim. Nu, mūsu sistēmas dalība valstīs ir tik uh, daudzveidīgas, ka mēs to nevaram pārņemt. Uh, Ola Ludvigsons, 33. grozījums un ētikas kodeksa izveidošana. Uh, Domāju, ka mēs varam eh, vienoties, mēs negribam vēl papildus regulējumu, es eh, varu to saprast, bet ir jāņem vērā, kas tad īsti ir iespējams. Protams, mēs vēl varam apspriesties tālāk. Trešais pensiju līmenis, ko par to saka goja grupa, es varu piekrist Tomasa Hendela grozījumiem no 114. līdz 117. un arī 131. Bet eh, ētikas kodeksa, nu, viņa domas ir ļoti tālu no manējām, piemēram, 25. grozījums, 125. Ko es varu pateikt? Daudzas politiskās grupas uh, ir vienojušās, ka ir jāvieno, jā, jāatsakās no solvenci divi pielietošanas šajā kontekstā, un tas būtu pareizais vēstījums arī tiem, kas šodien ir pārstāvēti, tie, kas ir atbildīgi par uh, arodu pensijām. Alde, zaļie, sociāldemokrāti un EKR šeit eh, ir radījuši vairākas problēmas. GUE attiecībā uz otro pensiju līmeni ir piedāvājuši pilnīgi pretrunīgus grozījumus. Mums ir ekskluzīvas kompetences, solvencija divi piemērošanas gadījumā. Mēs par to esam smagi cīnījušies. Uh, un noteikti kopīgi ar Emplu komiteju varēsim e, vienoties. Esmu patiešām priecīgs, ka šodien e, mums ir tik auglīgas debates un strādāšu pie kompromisiem, esmu jau pie tiem strādājis vairākas dienas un darbu turpināšu arī šīs nedēļas laikā, vienojoties ar ēnu referentiem. Ir vēl dažas nesaskaņas, bet ceru, ka tās varēsim ātri izskaust. Paldies priekšādātais kundze, un tagad gaidīšu kolēģi izteikums. Thank you very much. Paldies! Bez ēnu referentiem vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Uh, anybody else? Vēl kāds? I don't know. Via, did you want the floor? No? Not yet. Uh, well, do signal, because... Tad nu norādiet, ja vēlaties izteikties, jo mums ir ļoti maz laika. SMD. Oli. Tack för ordet, ordförande. Jag skulle vilja... Paldies. Priekšsēdētājs kundze, man ir pieci punkti, kurus vēlos šeit minēt. Pirmkārt, es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, kas atrisināt. Tātad eh, demokrātisko līdzsvarums ir jāpalielina pensijas vecums, jāpieņem pasākumi, jāatbal, jāpiemēro tie reālai pasaulē. Jāuzlabo. Uh, arī darba nosacījumi, lai viņi varētu strādāt līdz noteiktajiem pensiju vecumam. Bieži vien eh, cilvēki, kas tiek izmest no darba tirgus pārāk ātri. Otrakārt ir jārunā par eh, um, vienlīdzību. Mēs nenodrošināsim ilgtspējīgu pensiju sistēmu, neparedzot eh, lī, um, taisnīgāku darba tirgu. Un arī atrunājot uh, tas uh, laiks, kad ir jārūpēs par bērniem vai vecākiem cilvēkiem. Treškārt, komisija ir skaidrs ambīcijas palielināt uh, arodu pensiju aizsardzību darbiniekiem ja, ja darba devējs kļūst par um, maksātnespējīgu, un tad trešajā pilārā ir privātās pensijas, kur ir jādara vēl vairāk. Mums noteikti ir jāuzlabo informācija, lai sniegtu labāku aizsardzību patērētājiem. Piektkārt, komisija uzsver atsevišķu pensiju uzraudzību pakalpojumu attīstību un uh, būtu labi arī savienot šeit eh, tādā vietā nacionālās sistēmas Eiropas līmenī. Jūs strādājat eh, dažādās Eiropas valstīs, tad jums ir jābūt arī vieglam pārskatām par jūsu tiesībām uz pensiju. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu brīvu cilvēkā pret. Tajā pat laikā tagad es nonāku pie svarīgākā debates eh, punkta, proti, ko mēs darīsim ar kvantitatīvo aspektu, izvēlēties šo paraudzības pieeju pensiju sistēmai. Ir bijuši daudz iesaistītas, iesaistītās puses, un eh, da, argumenti dažkārt ir izklausījušies visai vienkāršoti. Es domāju, ka mums ir jālīdzsvaro šeit vairāki um, nosacījumi. Nu, viens puskomisība Baltijā grāmatā saka, kā āroda pensija direktīvas mērķim ir jābūt tādam, ka jānodrošina mm, vienlīdzīgi noteikumi ar Solvency 2. Un arī šeit uh, maksātspējas uh, prasības ir jāņem vērā, runājot par arodu pensijām, bet tas nav īsti pieņemams savā grozījumā. Es nodalu apdrošināšanas kompānijas no citiem tieša uh, maksātspēja divu piemērošana. Uh, varētu radīt problēmas eh, strādājošajiem. No šādas loga vajadzētu izvairīties. Ir jābūt pragmatiskākiem, jāatrod līdzsvars mūsu sākotnējā darbā eh, rodo pensiju schēmu uzraudzībā. Es domāju, ka ir eh, jāskatās uz kvantitatīvām prasībām, kas uh, padarīs sarot pensiju schēmu darbu vienkāršāku. Un jāgarantē drošība pensiju schēmā, un to ļoti grūti izmantot ar Solvency 2 pieeju. Kvenstudie. Resultatet väntas under... Mums ir arī nepieciešamais ietekmes novērtējums par kvantitatīvām, uh, kvantitīviem aspektiem. Kvantitīvie nosacījumi Eiropā tiek uztvert visai skeptiski. Eh, arī pētījumi to norāda. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ja mums nav šāda uh, uz faktiem balstīt pieeju politikas izstrādē. Daudz darbiniekiem ir spiesti ciest zaudējums, kad eh, arot pensiju schēmas skārbi skāra krīzes, finanšu krīze 7.8. gadā. Tātad, jā, arī ir visai maz rezultāti finanšu tirgos, jānodrošina, lai ierod pensiju schēmas darbotos, un lai ierod pensiju schēmu institūcijas arī spēlētu savu lomu un garantētu stabilitāti finanšu tirgos ekonomikā kopumā, jo tas ir pamats visai sistēmai. Un tas tad, tad ir jā, labāk jā reglamentē. Varbūt pensiju direktīvas atjaunināšana ļaus izveidot eh, tādu iekšējo tirgu, kas darbosies daudz eh, labāk. Svētnēm pie tādas sistēmas, lai izvietot kvantitatīvu operacionālu orodu pensiju sistēmu. Pateicos referentam par eh, lielisku grozījumu analīzi. Paldies par darbu. Un sagaidām produkties diskusijas par kompromisu grozījumiem. Paldies! Un tagad Safīna Tevalde. Paldies priekšsēdētājiem! Liels paldies arī referentam par uh, grozījumiem, par uh, komentāriem. Strādāsim kopā, lai nonāktu pie kompromisa grozījumiem. Te daži elementi, kurus vēlos uzsvērt, īši tāpat virzienā kā iepriekšēji runātāji. Nīderlandē mums ir tāda sistēma pensiju fondi, un mēs sakam, ka mums ir viena no labākajām, varbūt pat labākā sistēma pasaulē, tas varbūt tas arī tā ir. Tas nenozīmē, ka, protams, ka tur nav arī trūkumi, un pēdējie gadi arī norādījuši, ka ekonomisko un finanšu krīzes laikā šie fondi ir visai neaizsargāti. Un bieži vien mēs neredzam riskus, ka tie pāriet uz nākamām paudzēm. Tātad jaunās, jaunajām paudzēm ir daudz lielāki riski, un viņi ir ļoti slikti pārstāvēti visos lēmumu pieņemšanas institūcijās. Viņi nav politiķi, jo viņi ir vēl jauna paudze, viņi nav arotbiedrībās, lēmumus par viņiem pieņem cilvēki, uz kuriem tas mazāk attieksies nekā jaunajiem paudzēm. Uh, Arī pagājušajā nedēļā mēs runājām par vienu Nīderlandes pētījumu, ka 25 gadu vecs cilvēks maksā tikpat lielu naudu pensiju fondā, bet ilgākiem gadiem, taču viņš no šī pensiju fonda saņems mazāk nekā viņa līdzstrādnieks, kas ir 20 gadus vecāks. Tas ir netaisnīgi, un šie aspekti nav pietiekami uzsvērti visās debatēs. Nepietiekam tiek runāts arī par jauniem darba eh, veidiem. Ir cilvēki, kuri vairs nav šajos kolektīvajos pensiju fondos, un viņi netiek šeit pārstāvēti. Nīderlandē ir 16 miljoni iedzīvotāji un gandrīz 1 miljons iedzīvotāju brīvprātīgi vai arī ne strādā kā um, neatkarīgi darbinieki, pašnodarbinātie, un viņi šeit nav uh, pārstāvēti, un varu arī piekrīst ziņotājiem jā, par uh, virzienu, kurā ir jāiet. Nedomāju, ka kāds šajā zālē būtu uh, piedāvājis to, ka solvencija divi noteikumi viens pret vienu būtu jāpiemēro pensiju fondiem. Es domāju, ka uh, šajās debatēs būtu jārunā vairāk par risku un par to, kā mēs nodrošinām to, ka pensiju fondi tiek stabilizēti un ka tie arī paliek stabili ne tikai esošo pensionāru interesēs, bet arī turpmāko pauģu interesēs. Un ir elementi, kur mēs varētu piemērot to pašu loģiku, kā tas ir solvencija divi jāpatur prātā, ka tad, kad runājām par apdrošināšanu, piemēram, par uh, riska pārdales ar polis turētājiem un akcionāriem, kad runā par pensiju fondu, arī šeit sadalām riskus starp dažādām paudzēm. Šeit ir arī atšķirība mm, starp dažādiem riska līmeņiem, kas tad, eh, tad, tad ir eh, iemaksātāja sistēma un ieguvēja sistēma, un arī šeit ir paudžu Uh, aspekts, kas netiek, manuprāt, pilnībā atspūgļots debatēs. Es gribētu vienoties par tādu kompromisu, kur tiek ņemti vērā šie aspekti. Mēs visi esam iesnieguši grozījumus atkārtot jau līdz nelabumam, kā mēs negribam piemērot uh, Solvencija 2, par to varam vienoties. Uh, Bet uh, ir jābūt elementam arī par to, kā varam izvairīties no neatbildīga riska, par ko maksās turpmākās paudzes. Paldies! Paldies, Filips! Pirmkārt, paldies Tomasam, arī paldies par tavu struktūrālo veidu, kā tu skaidroji savu attieksmi pret grozījumiem. Protams, ir eh, šeit viedokļa atšķirības par to, ko teica Sofija. Manī, nu, nedaudz mulsina debats par Solvency 2. Pat ja mēs uzskatām, ka Solvency 2 nav atbilstīgs instruments, tas nesniedz drošību, tad vai mums tas ir jāpasaka, vai arī, ja tas tā nav, tad kādēļ mēs to tā vai citādi nevaram piemērot pensiju fondiem? Vai mēs uzskatām, ka pensiju fondi ir kāds īpašs dzīvnieks, kur nav nepieciešams tik drošas garantijas kā cita veida ilgtermiņa investīcijas? Tas man šķiet nedaudz dīvaini. Mēs gribam teikt, tie, tas pats risks, tas pats noteikums, tāda ir tā galvenā doma. Mēs gribam, lai pensiju fondi būtu robusti, proti, jā. Ja Eh, viņiem mm, ir ga paredzēta garantija, tad lai viņi sēdz arī rezultāts, pat tajā gadījumā garantijai nav jāga. Tad, Tomas, arī mēs šeit varbūt varam jā, vienoties par to un iet arī Sofijas minētajā virzienā sasniegt šo drošības mērķi. Es negribu, un dažkārt man ir iespējas, ka eh, varbūt ir kas nepateikts, kas pie tā noved. Uh, Mēs gribam garantēt pensijas, bet negribam par to maksāt. Tas tiesa, ka ja jūs gribat drošas investīcijas, tad drošām investīcijām ir sava cena. Nav tāds uh, bezmaksas pusdienas, mēs tam piekrītam. Un, ja tam ir savu cenu, tad tā ir jāmaksā, ja mēs gribam rezultātu. Ja negribam uh, maksāt, tad mēs varam cerēt uz rezultātu, bet tas tur nebūs. Uh, tad pēc pie tā vajadzētu strādāt vēl vairāk. Un tad neliela atšķirība, kāda man ir, par to, ka vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt pirmā pilāra pensiju darboties spēju, uh, ir paplašināt, pagarināt darba laiku. Piekrītu Ludvigsona kungs sacītajam, viena no galvenajām problēmām, arī klausoties debatas Beļģijā, nav tas, ka 65 gadi nav, uh, labā, pen, nav labs pensiju vecums. Problēma ir tāda, ka cilvēki pensijā iedaudz ātrāk, apmēram 58 gadu vecumā. Tas ir absurds tas nedarbojas. Mana prioritāte ir nodrošināt to, lai cilvēkiem būtu pilna darbs, kā, darba karjera, nevis tikai teorētiski pāgarināt šo um, pensiju vecumu ir dažāds, protams, uh, šīs karjeras un arī uh, piekrītu Sofijas sacītēm par to ir jābūt drošiem, kā visi pīlāri tiek tam piemērot, ne tikai viens, un atgriežoties pie pirmā pīlāra, ja mēs gribam pensijas padarīt finanšu ilgspēju, padarīt finans, pensijas ilgspējīgas, tad ir vai nu jātērē vairāk vai jāsmaz ienākumu. Jāparedz dažādi varbūt nodokļi šīs sistēmas finansēšanai, bet uh, nav viena recepta. Neliels punkts, ko varam diskutēt, bet es, protams, gribu arī būt daļa no jūsu vairākuma. Paldies! Kamalkungs ECR. Paldies! Viena lieta, ko varam atbalstīt, ir uh, tātad vienprātība par diezgan daudz jautājumiem. Uh, Un arī vienmēr piekrītu Filipam, kas vienmēr ir pret konsensus, bet arī to var novērtēt. Par šo konkrēto jautājumu, un cik jūs arī bijāt ļoti struktūrāli savā pieejā, arī to augstu novērtēju. Ir, protams, bāžas, un piekrītat, ja arī jūs komisija izskatās, kā viņi to risināt, ka neiejaukties nacionālās schēmās, komisijai arī ir problēmas par šo pensiju sistēmu izjukšanu, bet, nu, uh, Es nedomāju, ka atbilde ir vairāk noteikuma Eiropas līmenī. Kā jau teicu iepriekšējā runātāji, mums vajadzētu arī raucīties, kā mēs ņemam vērā uh, taupības režīmus un piekritīsiet arī 1.12 grozījums. Ir jābūt kā politiķiem ļoti atklātiem. Mums nav atbildes visiem jautājumiem. Uh, kā mēs mudinām cilvēkus vienkārši uzņemties atbildību par savu naudu. Tas nenozīmē, ka mēs pametām pilsoņus, bet ir jābūt atklātiem, ka viņi arī ir atbildīgi par to. Arī manā valstī ir daudz uh, uh gr, uh, debats par to, kā mudināt cilvēkus veikt uh, uzkrājumu savai nākotnē. Un arī, ka pieaug izdevumi, ka cilvēks kļūst vecāks. Par kvantitīviem harmonizētiem standartiem pensiju fondiem arī komisija, manuprāt, ir saņēmusi vēstījumu par to. Esmu priecīgs arī ar to, ka pensija, ka te ir runa par pensiju fondiem un apdrošināšanas kompānijām, tas ir interesanti. Te nav jautājums tikai par Solvency 2, kur, par ko var piekrīt uh, arotbiedrības un uh, darba devēja, ka pensijas ir ilgtermiņa investīcijas. Tur ir konkrēta ideja arī un arī skaidrība par atbildību. Uh, nav apdrošināšanas kompānijas vai citas finanšu kompānijas. Mēs neesam atrisinājuši fundamentālo banku problēmu, kā eh, ja bankas eh, bankrotēs, tad par to maksās jebkurā gadījumā. Eh, nodokļu maksātāji šo problēmu mēs neesam atrisinājuši un jābūt drošiem, ka mēs atrisinām šo problēmu. Arī debats, ko dzirdēju šeit par pensiju fondiem, ka tas ir tāds ilgtermiņa vīzija bet vajadzētu vairāk diskusijas par to, kā samērīgi mēs varam nodrošināt uh, drošību. Varbūt solvencija divi, jā, varbūt ir tāds uh, sarežģījis iznājums, bet, nu, jāraugās. Komisija tad, tad arī vairāk jākoncentrējas uz paraugu praksi, ka jāstaprina arī vienotā tirgus. Uh, Mēs saprotam, ka, ja cilvēki maina darba vietas, šīs, manuprāt, ir mans sastais, septītais eh, darbs kopš eh, beidzu universitātu, un nevis tādēļ, ka es slikti darīju darbu, bet tādēļ, ka es gribēju izmaiņas. Un tad jautājums, jā, kā tad eh, strādāja dažādās valstīs, var kumulēt pensiju. Es domāju, ka mēs visi piekrītam tam, un es arī sagaidu turpmākas diskusijas ar referentu un referentu. Paldies! Liels paldies! Es neredzu Hendela kungu šeit Silvija lūdzu. Oui, merci, Tomas, pour le... Nu, jā, paldies, Tomas, par veikto darbu. Es daudz ko nepiepildīšu pie ēnu referentu teiktā vien dažus punktus. Pirmais no tiem, ka mēs visi esam vienisprātis, ka ir jānostiprina pensiju drošībā, bet es domāju, ka uzņēmumu izmaksai jāpaliek saprātīgai. Uh, un eh, loģika reizēm pakļaujās vēlmei ielikt eh, daudzas lietas vienā ietvarā, kas tur nemaz neiedērās. Tātad centīsimies būt pragmatiski, nevis ideoloģiski. Otra lieta ir, ka te ir ļoti svarīga lieta par darba mobilitātes aspektu. To nevajadzētu aizmirst. Uh, Un svarīgi ir tā, lai cilvēki varētu doties strādāt citā valstī. Es domāju, ka to, ko mēs šoreiz, no, šodien novērojam, ir, ka cilvēki ceļo par nelaimi dienvidu traģiskai situācijai, bet šī aprite ir balstīta arī uz vēlmi tā, lai būtu normāla resursu iespēja. Un, uh, Nu, tad, kad mēs izveidojām pārvaldes iestādi, pār uz, uzraudzības iestādes, es domāju, vai e, nevajadzētu e, uz, pastiprināt pāraugu kontroli, nevis censties visus pievies, e, piespiest ievērot kādus noteikumus. Varbūt tās tā varētu būt labs ceļš. Un mums jāskatās, kā vislabāk pārvaldīt eh, resursus, tā lai aizsargātu darba ņēmējus, bez tā, ka mēs te e, veiktu juridiski sarežģītus manevrus mm, un, un eh, kuros iesaistītu apdrošinātājus un uzņēmējus, kas savā atlīdzības ietvarā mm, piešķir mm, zināmas priekšrocības. Bet, nu, katrā ziņā paldies par veikto darbu. Es domāju, ka parlamenta devums ir liels, un es nezinu, vai komisijas pārstāvis šeit, bet viņiem vajadzētu uzklausīt parlamenta balsi, jo šobrīd ir sajūta, ka mm, ceļš nav neiet pareizā virzienā. Paldies! Paldies! Je ziet dat u me daar Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka ļaujat man izteikties. Priekšsēdētāji, es gribu teikt, ka mūsu sadarbība izvērtās patiešām laba. Uh, kopīgi ar ekonu komiteju, bet bieži vien tiek runāts arī par eh, kompetencijām, kas ir piešķirts Empel komitejai un kas ir piešķirts ekonu komitejai. Es gribu uh, par to vēlreiz apspriesties ar referentu Tomasu Mannu. Priekšsēdētājs kundze man šķiet, ka vajadzētu izgaisināt vairākus pārpratumus. Tika runāts par Nīderlandes pensiju sistēmu. Pirmais līmenis arī Nīderlandē ir vissvarīgākais pensiju līmenis. Priekšsēdētāji, tas arī ir jāpatur prātā. Nu, tas ir tā visā Eiropā. un no kā naudas tiek iemaksāts pirmajā pensiju līmenī. Un Tomas Mans apgalvo, ka tajā brīdī, kad ir vairāk ļaužu, kas dzīvo ilgāk, kam ir veselīgāks dzīvesveids, tas nozīmē, ka tie, kas joprojām uh, strādā, viņiem ir jāfinansē citu cilvēku pensijas pirmajā līmenī. Priekšsēdētājs, kundze, jūs negribat paaugstināt prēmijas, iemaksas Tas nozīmēs, ka cilvēkiem būs zemākas eh, pensijas, un tas ir pretrunā ar 2020. gada stratēģiju, jo mēs uzskatām, ka katram ir jābūt normālai pienīcīgai pensijai. Un nestoties uz to, kas notiek um, parlamenta labajā vai kreisajā pusē, ir jātaupa visos līmeņos, lai nākamās paudzes uh, netiktu mm, apkrauts ar milzīgu slogu. Otrais pensiju līmenis tā ir tā sistēma, kad eh, darba ņēmēji un darba devēji kopīgi uzņemas atbildību, lai papildinātu pirmo pensiju līmeni. Sofija šeit runāja par vienu miljonu cilvēku, kas ir pašnodarbināti Nīderlandē, bet viņi jau nepiedara šim pī, pīlāram, šim līmenim. Viņiem ir jāiemaksā trešajā līmenī, ja viņi vēlas vēlāk saņemt pensiju. Tādēļ ir jāparūpējas par to, lai arī trešajā līmenī būtu iemaksāts pietiekami daudz naudas. Priekšsēdētājs kundze eh, par uh, ieguvumiem un iemaksām. Jūs esat uh, pieredzējuši, ka aizvien vairāk tiek izmantota defined contribution sistēma, šīs definētās iemaksas, noteiktās iemaksas. Uh, Priekšsēdētāji, tas nav īsti labi, jo tad rodas risks gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Tādēļ daudzās valstīs un daudzās sistēmās, nu, un Briti šeit ir bijuši tā kā pionieri, e, ir, e, ir, ir ieviests šo sistēmu apkopojums, tā tad e, noteiktās iemaksas un noteiktie ieguvumi. Tālāk. Daži vārdi par to, ka jāparūpējas par ēlastību. Un ir cilvēki, kas, piemēram, maina darba vietas un ir jāprūpēs par to, lai e, uzkrātās arodu pensijas saglabājas, ja arī viņi uh, Uh, pāriet uz citu darba vietu par pārnesamību. Un ja jūs, piemēram, esat uzglabājis kapitālu vienā pensijas fondā, jūs to varētu pārnest uz citu pensiju fondu. Tas vairs nav nepieciešams. Jo tās tiesības, ko esam laika gaitā uh, ieguvuši, tiek saglabātas. iegūtās tiesības nav tādas tiesības, kas netiek indeksētas. Ir jāparūpējas par at atbilstīgu sistēmu. Es gribu to pateikt Tomasam. Ja, piemēram, ir uh, pārējais laiks piecu gadu laikā. Piecus gadus jūs strādājat, jūs pats maksājat iemaksas pensiju fonādā saskaņā ar otro līmeni. Uh, Un pēc tam jūs varat šīs iemaksas pārnest uz citu pensiju fondu, bet eh, tā summa, ko par jums iemaksā darba devējs, paliek eh, uzņēmumā, un jūs ar to vairs neko nevarat darīt. Un ja jūs, piemēram, pēc pieciem gadiem strādājot, eh, cit, pāriet uz citu darba vietu, nesat uzkrājis arotu pensiju, tādēļ ir jāizvēlas šī portabilitātes direktīva, ir jāparūpējas par vienkāršāku sistēmu Eiropas līmenī kad uh, cilvēks eh, vienas dalību valsts ietvaros var uzkrāt arot pensiju un ir jā sakaskaņo uh, eh, pensionēšanās vecumi un, piemēram, vai jūs uh, strādājat 23, 25 gadus un uh, pēc tam varat izmantot savu ārot pensiju. Un šī pārnes, pārnešanas sistēma ir jāizmanto. Man ir arī jāpiemetina, ka uh, pirmais līmenis ir saistīts ar to regulu, ka jūs varat saņemt pensiju, kas ir sakrāta vienā valstī, jūs to varat saņemt arī citā valstī. Tālāk. Uh, par strādāšanu um, savā dalību valstī un citā dalību valstī. Ir jāizveido informācijas sistēma dalību valstīs, lai darba ņēmējs varētu būt informēts, eh, kāda būs viņa pensija, tad, kad viņš pensionēsies. Šāda sistēma patiešām ir jāizveido. Un visu beidzot par eh, pensijas vecumu. Tas ir ļoti svarīgs princips, bet tas nav pats svarīgākais. Kas ir svarīgāk? Mēs zinām, ka viens no trim cilvēkiem Eiropā ir vecāks par 55 gadiem. Un uh, drīz arī viņi pensionēsies, un par to kādam būs jāmaksā. Paldies! Paldies! Es atvainojos, ka es jūs steidzināju, bet uh, mēs esam pamatīgi iekavējušies, un mūsu darba apjoms arī nekļūst mazāks. Es esmu ēnu referente par Solvency 2, un. Pīters Skiners ir izgājis no uh, telpas, tad varbūt es esmu vislabāk informēta. Nu, Ivo vēl arī zina daudz. Filips Lamberts teica, ka vajadzētu izmantot solvency divi attiecībā uz tādiem pašiem riskiem, bet tas nav identisks risks tieši tādēļ. Uh, Eh, taisnība tiem kolēģiem, kas teica, ka nevajadzētu pielietot solvenciju divi. Nu, ja jūs nesat informēti, ir dažādi riski, arod, pensijas schēma nav daudzveidīga, tā nav tik daudzveidīga, kā, piemēram, dzīvības apdrošināšanas polises, kas ir iekļautas solvenciju tū direktīvā. Un eh, š, arod pensijas iemaksā uzņēmumi, jūs varat mainīt līguma normas, kas neatiecas uz uz apdrošināšanām. Jūs eh, veidojat šīs eh, apdrošināšanas prēmijas, tās iemaksā gan darba ņēmējs, gan darba devējs, bet attiecībā uz eh, apdrošināšanas profilu tā tas nav. Tādēļ viss riska profils ir pilnīgi atšķirīgs. Un ņemot vērā Omnibus 2 sakarā veikto darbu, mēs nesam joprojām atrisinājuši visu dzīvības apdrošināšanas polišu jautājumu saskaņā ar Solvency 2. tagad došu atkal vārdu Tomasam Mannam. Ja jūs būtu lakonisks, tas būtu ļoti jauki, jo mums vairs nav daudz laika atlicis pēdējiem darba kārtības jautājumiem. Paldies, priekšsēdētais kundze, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Šķiet, ka um, visi esam viensprātis, uh, ne solvencija divi šajā sakarā. Mums, protams, ir nepieciešama drošība, uzņēmējiem nepieciešama drošība no maksātniekspējas. Mēs vēlamies izveidot caurskatām informācijas sistēmu. Mums ir arī daudz uh, grūtību uh, arotpensiju jomā, jo ir šī nulles uh, procentu likmi politika, ko piekopja ECB tālāk runājot par ieguldījumiem, uzkrājumiem. Um, tie arī ir atkarīgi no reitinga aģentūras spriedumiem, un ekonu komitejā mēs esam par to ļoti daudz runājuši, lai kaut kā varētu beidzot kontrolēt reitinga aģentūras. Un tās nosaka reitingus, un tad uh, darba devējiem un ņēmējiem ir jāievēro šīs līkumas. Bet mēs gribam parūpēties par tādu līdzvērtīgāku pieeju un nedaudz informācijas. Um, uh, Olē, es tev varu pilnībā piekrist katram tavam teikumam uh, un. Mēs, protams, uh, vienosimies arī par politisko dimensiju tavos grozījumos. Mums arī jāatceras, uh, uh, ka mēs nedrīkstam strādājošos diskriminēt, ja viņi izvēlas iemaksāt uh, prēmijas citā fondā. Uh, Filipa, jā, mums ir jābūt pietiekam striktiem, ir jāveic stresa testi, un daudzas arodu pensijas jau tiem ir pakļautas, un šie pensiju fondi ir veiksmīgi tikuši cauri krīzei. Sajād, mēs jau esam par daudz ko vienojušies, un Silvija mums, protams, ir jāsaprot, vai SRPE e, direktīvu šeit varētu izmantot, vai tās varētu saskaņot, bet mums tad ir jāvienos par kopīgiem kompromisiem. Rija runāja par to, kādi ir saskars punkti abām komitejām. Tas arī bija ļoti jauki. Es domāju, ka mēs varēsim vienoties arī par uh, pensiju pārnesamību, ja esat nostrādājis vai vienu, vai 5, vai 23 gadus vienā uzņēmumā, un noteikti varēsim atrast labus, ko, labus kompromisus, un es vienmēr mm, uh, paturu prātā arī Empila komitejas intereses. Nu, tas būs tāds kopīgs uh, meistardarbs. Paldies! Thank you very much. Paldies! Liels paldies! Mēs balsosim par šo 17. februāra sesijā un balsojums komitejā 21. februārī. Mēs tad varam aprīlī skatīt to visu plenāru sēdē. Paldies kolēģiem! Tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu un nodošu arī um, kolēģi priekšni, tad, tad manu vietu. Tātad, ja visi varētu ieņemt savas vietas, asistenti, lūdzu apsēdieties asistentu vietās. Okay, well, I see I have a, a small. Nu, ko redzu, kā ir neliela, bet kompetenta grupa, lai varētu skatīt pēdējo deputātības punktu. Gigold kungs ziņojums. Pārvadu vērts pie kolektīva ieguldījuma uzņēmumiem. Tad nu vērts arī Gigold kungam. Esmu Anna referente tad arī par to runāšu es un tev vārdā. Lūdzu. Uh, thanks a lot. So, thanks first uh, to Paldies, paldies kolēģiem par grozījumiem. Rīt būs ēna referents sanāksme. Sagaidu redzēt pēc iespējas vairāk ēna referents, lai varētu runāt par šiem jautājumiem detalizēti. Tagad skatīšu dažādas grozījumus. Pēkšņi komentārs ieteikums, kur, eh, manuprāt, varētu būt kompromiss, sākot ar eh, atalgojumu jautājumu un galveno mērķi. Pielāgot komisijas nostāju ar eh, FSB principiem un arī pielāgot mūsu nostāju nostājām, kādu mēs pieņemam par CD4. Māna galīga 60. grozījums par FSB principu, tam varam piekrist. 61. Šmita kungs arī uzstāja pielāgošana FSB. Arī mēs varam apstiprināt uh, tātad uh, atalgojumu un atbildīgās personas atbilstīgajā kompromisā Uh, uzņēmumā, bet kompromisā jāņem vērā tas, ka tas varētu arī nebūt uh, izdarāms mazākiem uzņēmumiem. Tālāk 62, ba, uh, Baltskungs, la, vēls, lai tad, tad CEO būtu centrā. Un uh, mēs varētu vienoties par kompromisu ar Olī Šmita kunga 61. 63. Balts kungs piedāvā internetā arī sniegt laicīgu informāciju par atalgojumu politikā. Tas ir ļoti labi. 64. Manna kungs vēlas uh, vainēt uh, šos. Uh, um, indikators eh, menedžmenta kompānijām. Es domāju, ka tas arī vainās mūsu nostājas iedīfor sarunās tādējādi. Vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem runājot par šo 65 Baltskungs vēlas nacionālās kompetentās iestādes, lai tur nu, tiktu noteikti šīs atalgojuma standarti Tas varētu rādīt arī regulatīvo patvaļību. Mēs būtu piesardzīgi par šo 66 Šmita kungs. Vēlas atalgojuma politika līmeni palielinot līdz finanšu grupai. Tas ir mūsu prāta bīstami. Tas varētu novest pie situācijas, kur uh, iekšēji kompānijā netiek atrunāt pareizi mudinājumi 67, 68, Šmita kungs un Balts kungs uzstāj uz PVKU pielāgojumu, bet uzskatām, ka tas atšķirs no EIF, tie ir fondi, kas ir paredzēti plašai publikai, un tur ir jāparedz augsta līmeņa patērēta aizsardzība. 67. Šmita kungs koriģē kaut ko šeit labi. 70. Kamala kungs grib pārbaudīt, vai mazākiem uzņēmiem tas varbūt pat eh, proporcionālāk paredzēt eh, atšķirīgu atbildību atalgojumam. Tas ir korekti, uzskatām, ka tad ir jāprecizē, kurš tad ir mazs un kurš nav mazs uzņēmums. No, esmu varētu izsādēt šeit vadlīnijas un definētu uh, kas tad, tad ir šīs atbilstīgs, ko es minēju savā grozījumā, bet fa, pēc būtības piekrītam. Par kategorijām, par personāla kategorijām mēģinam rast tādu formulējumu, kas atbalstīs tātad lēmumu pieņēmējs. Mums ir dažādi priekšlikumi, lai mainītu tiek izmantot, piemēram, vārds darbinieki. Mums ir tehniski jāpārbauda, kā tas eh, neizņem dažus spēlētājus, kuri varētu kompānijā spēlēt šo lomu, bet tehniski netiek uzskatīti par darbiniekiem. Ir jāpārbauda grozījumi, ir arī Olišmitam balts grozījumi. kur tiek precizēti attiecīgie cilvēki un neparedz patvaļību. Uh, Par uh, veidsvēs nodevām, performance fees. Ir vairāk grozījumi arī par šo. Paldies. 122. Makāfi. Ja tas ir arī uh, jāizslēdz. Alis Šmits un arī Tomas Mans izniec grozījums 122, 123 runāsim par to, tad dalīšmies piedāvā pamatīgāks pētījums jomā. Tas ir noteikti arī jārunā par to ēnu sanāksmē. Par reuse mans grozījums. Gozēs mans, klins, 72, 73, 75, kafija balts, sāja 108, 212, 113. Jensen, Oliver Šmīts, 102, uh, 110. Tātad nekāda atkārtot izmantošana man grozīm varētu pārprast, un tad es to atsaukšu. Mēs izstrādāsim kompromisu par uh, visu pārējo nostāju. Par, uh, par šo uh, depository duties delegāciju. Te ir vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar atbildību. Tad kā malas grozījums 76, viņš grib svītrot uh, segregācijas prasību starp pašu fondiem un uh, jūsu aktīviem. Es nezinu, vai tas nenovedīs pie uh, regulatīvās patvaļības tirgos, dažādas tirgos tas varētu arī tikt darīts dažādi. 77, 80 gozes un balts, man jūs jāapsveic, jo šodien sveicam 50. gada dienu. Uh, kopš Elizējas līguma, un viņi iesniedz tieši tādu pat grozījumu. Tas ir labs piemērs uh, Francijas-Vācijas uh, sadarbībai vienā grupā. Tas pats attiec 8283, arī abu biroju kopīgs darbs. Redzam, ka lietas labi darbojas sadarbībā. Šīs tandēms joprojām pastāv Francija-Vācija. Pirmie divi grozījumi 7, 7, 80. Grib palielināt, paplašināt uh, š, definīciju 78. Aizstāt aktīvus ar finanšu instrumenti. Vēl viens grozījums ir Lulingas grozījums, tātad bez skaidrs naudas instrumenti. Uh, Mēs gribētu pārbaudīt, kas tad legāli, juridiski būtu labāk formulējams. Tas tāds tehnisks jautājums, bet jābūt drošiem. Kur ir kā pie sliktiem sēkām 72, 73? Balts un gozēs. Tātad, ja trešā valsts likumdošana neļauj, tad nevar segre... veikt šo segregāciju. Un tas būtu vājāk attiecībā uz patēriņu, tā patērēt aizsardzību salīdzinot ar to, ko runā pašlaik padomu, ko vēlas arī komisija. Nu, mēs tād esam šaubīgi iet tieši šajā virzienā. Tad ir vairāki grozījumi 84 līdz 90, Gozes un Balts, Kamals, Jensen, Olī Šmits, Tomas Mans, dažādām niansēm. Komisijas tekstā ir vairāki izņēmumi par trešo valstu likumdošanu, kur netiek piepildīti kritēriji. Nevar tos ierobežot. Tas varētu arī būtiski apdra, apdraudēt padu, patērēt aizsardzību. Ir Baltskunguzes grozījumi, Kamalkungu grozījumi. Mēs vēlētos eh, kā kompromiss tuvoties Šmita un Jensens grozījumiem. Par paredzēti nosacījumi lai aizsargātu pret uh, šī pagal, šīs prasības pārāk lielu atvērtību. Bet nu tad ir arī jāatrunā, kāda būs šī nosacījuma. Tālāk par atbalstu tiesīgiem aktīviem. Te ir vairāk grozījumi. No Kāmāla, Šmita, 92 līdz 94, 160, 16, 117. Te domājam, ka mums tīrlap tie patīk. Sniegsim kompromisu atbilstīgi esošam padoms tekstam, kur iekļautā tad arī šie MIFID prasības par kapitāla prasībām pāraudzību un, mūsuprāt, laba doma arī ir pievienot šeit centrālās bankas, kā to piedāvāja Jensena. Tad ir arī šīs uh, jūtīgais jautājums par to, vai vajadzētu ļaut uh, atbie, atbrī, atbrīvot no atbildības, ja ir kāds uh, sarežģīta situācija trešā valstī, tad 97 līdz 103 kamās un citi. Jensen Šmits un Lulinga. Uh, Mums arī bija sanāksmes ar uzņēmiem par šo jūtīgo jautājumu. Nu, virziens ir tāds, ka daudz kolēģi norāda uz to, ka vajadzētu um, vainot šo striktās atbildības režīmu. Bet, nu, mūsuprāt, šī teritorija visai bīstama. Patērēt, kas iedešas uz tātad šos PVKU. Viņi nezina, ka tiek vainot šī atbildība, un tas varētu arī mazināt šo īpašnieciskumu, un tur arī neiet tik tālu padomēm. Un arī nevajadzētu mums būt vājākiem uh, attiecībā uz patērta aizsardzību kā padomu. Varētu būt kompromiss priekšlikums un tas varētu tikt balstīts uz 97. grozījumu, kamala grozījums, bet tad mēs gribētu šeit vēl prasību par to, ka atbilstīgā menedžmenta kompānija ir eh, jābūt apdrošināšanai pret tādu risku, kā, uh, eh, nu, trešajā valstī attiecīgais uzņēmums neuzņems atbildību. Uh, Ja patērētājs tiek aizsargāts, tad, protams, mēs nevēlamies izslēgt dažas valstis un investīcijas valstīs, kur varētu būt šāda prasība. Bet neuzskatām, ka šajā gadījumā risks būtu jāuzņems patērētājiem. Sankcijas parlaments, komisija, pareizāk sakot, iestājas par stingrāku harmonizācijas režīmu. Mēs nedarījām neko citu, kā tikai pielāgojām parlamenta nostāju, mūsu kopīgo nostāju par eh, MA2 un MAR. Lai būtu vienots, eh, eh, vienotie noteikumi, balstījāmies uz Makāfī darbu bet esmu skeptiski par grozījumiem, kuri vēlas svainot šo kopīgo nostāju, norādot uz to, ka tā ir jābūt nacionālai teritorijai, vai ka mēs gribam pārāk lielu rīcības brīvību šai nozarei. 124. grozījums pirmā daļa - administratīvās sankcijas, ka tās nevar izslēgt kriminālu sankcijas, tam varam piekrist, bet otrā daļa kur ir pā, arī brīvrīcība vēl vairāk dota dalību valstīm, par to esam skeptiski. Tas pats arī attiecas uz dažiem citiem grozījumiem, kuru mērķis ir um, paredzēt vēl lielāku atšķirības ar dalību valstīm. Olī Šmits 126, 127, tam piekrītām. Te ir priekšlikumi 128. Tātad griesti sankcijām jānosaka eh, subsidiārā līmenī 10% griesti. Tas, mūsuprāt, ir sarežģīti, jo tādējot kompānijas varat aizsargāt sevi no plašākām, lielākām sankcijām, pat ja esat liels uzņēmums, tad eh, tikai subsidiārais apakšuzņēmējs tiks izmantots kā Tātad um, šis uh, mēra kā referents, un tam varētu būt negatīva ieteikuma par 131 depozitori. Arī piekrītam, to var pielāgot. Tad par ikgadējo um, reģistru uzskatām, ka atalgojumi jautājumi jāpadara caurskatāmi tādēļ. Mēs nesakām. Tas ir kas tāds, par ko būtu jādiskutē ar Tomasu pēc tavu 118 grozījumu, ka tas ir pārāk eh, noslogojoši. Mēs negribam kitu vai prospektu šo informāciju, kā jūs sagat grozījumā, jo jau ir ļoti daudz informācijas. Mēs to gribam ikdējā ziņojumā. Mēs nedomājam tādējādi, kā šī pārslogošana būs joprojām aktuāla. Varbūt ir kāds uh, pārpratums 120. grozījums labā virzienā, varam par to diskutēt, bet jābūt uh, piesardzīgiem par to, ka kit prasības nekļūst pārāk garas, pārāk daudz, jo gala beigās tās vienkārši zaudēs savu efektivitāti. Visbeidzot, par uguns uh, sienu stiprināšanu. No vienas puses depozitārijas un uh, Tad arī šie pārdevumi vecpavīri un uzņēmumu apvidā karalīs tas, ko to darīs ļoti labi un varam atbalstīt tādējādi arī 129 eh, un eh, cits grozījums par šo tēmu. Lūk, tāda mūsu nostāja, un tad mēs gribētu arī detalizēt diskutēt eh, par to ēnu sanāksmē, ēnu referents sanāksmē, un gribu uzklausīt jūsu viedokļus. Okay, so, so let's get some responses. Paldies, uzklausīsim kolēģus. Sākumā Anna referents, kas atrodas zālē, un, protams, Sven, tev taisnība, mums būs iespējas apspriesties vēl detalizētāk Anna referents sēdē. Uh, ETP grupas vārdā Tomas Mans lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gribēju uzteikt Svenu Gīgoltu. Viņš pat tiešām ir izstrādājis tādu priekšlikumu, ko daudzi var atbalstīt, bet ETP grupai tomēr ir vairākas kritiskas piezīmes. Uh, Mēs nevēlamies uh, ieviest pārregulējumu, pārliecīgu regulējumu. Svens Gīgolds teica, ka Burkhārda un Žana Pola, kā arī esājas grozījums viņš atbalsta, bet uh, ne visus Astrīdas Lulingas grozījums. Iespējams, ka to var atrisināt rītdienas sanāksmē. Gribēju pateikt ka runājot uh, par uh, ierobežojumiem, mums um, ir ļoti liels atšķirības runājot piemēram par uh, tādām mainīgām vērtībām, kā administratīvajām izmaksām un tā tālāk, un varētu rasties papildus nodevas, un tas, protams, nav vēlams efekts. E, protams, tiek maksāti honorāri, tas tā ir daļa. Uh, Un ja kāds fonda pārvaldnieks eh, saņem papildus naudu, tad ja eh, ieguldītājs ir saņēmis eh, pēļņu par savu ieguldījumu, nu tas ir tikai labi, bet nu, cik liels būs honorāra apjoms, kur mēs to noteiksim. Svens Gīgals teica, ka tas varbūt jāieliek gada pārskatā. Domāju, mums rītdien vajadzētu par to vēl apspriesties, kā to varētu atspoguļot, kā to varētu publicēt. Eh, honorāru aizliekšana īstenībā uh, uh, pamazinātu motivējošo instrumenta efektu. Uh, protams, ir jābūt arī konkrētām nodevām un īstenojot pilnvaras ir jāmaksā, protams, uh, dažādas administratīvās izmaksas. Ja mēs gribam pieņemt pārāk stingrus regulatoros pasākums, regulējušos pasākums, ir jāparūpējas par to, lai Eiropas uh, iniciatīvas neaprobežotos tikai ar PVKIU, nē, ir jādomā arī par citiem uh, noguldījumu produktiem. Tālāk atlīdzība. Uh, ir jābūt konkrētām atlīdzības normām, kas būtu salīdzināms ar tām, kas ir spēkā alternatīvojos investīciju fondos. Manuprāt, rītdienas sarunās noteikti daudzas problēmas tiks atvisināts, un Žants Pols, es arī gribu tevi apsveikt ar 50 uh, eh, gadu uh, Elizējas eh, līguma um, gada dienu, ja nebūs nekādu sarežģījumu lidostā, tad es šovakar uh, lidošu uz Vāciju, kur uzstāšos kādā sēdē un runāšu par šo izcilo franču vācu draudzību. Es domāju, tas ir tāds labs zinējs spēks, kas Eiropu virz uz priekšu. Dārgais Žanpol, novēlu tev to visu labāko. Paldies! Okay. Paldies! Ļoti jauki. Gozis kungs arī izteiksies. Es tagad izteikšos kā sociāldemokrātēna referente un gribēju pateikties referentam. Man šķiet, ka Svens ir padarījis lielisku darbiņu. Es atbalstu viņa grozījumus, un to dara arī mūsu citi locekļi no mūsu grupas, kas darbojas šajā komitejā. Es tagad neiedziļināšos detaļās, bet kopīga lielos vilcienos eh, ziņojums mums ir paprātam. Mums ir jāsaprot, ka tā ir daļa no. Uh, PRIPS un uh, eh, IMD, alternati, alternatīviem investīciju fondiem un tā tālāk. Uh, Es iesniedzu vairākus grozījumus, lai uh, varētu izvaidīties no tā, ka trešās puses varētu izmantot PVKIU aktīvus. Nu, mums nevajadzētu te tagad izgudrot divriteni no jauna. Mums ir jāaizsargā investori un. Eh, protams, fondu pārvaldniekiem ir jāparūpējas par uh, aktīvu garantijām, uh, Tādēļ viņi nevarētu paši izmantot PVKIU aktīvus, un tas ir jāpasaka skaidri visiem tirgus dalībniekiem. Tas ir skaidri un gaiši jāuzraksta likumdošanā. Es zinu, ka mana kungs Valfs Klīns iesniedza līdzīgs grozījums, arī Gozes, Jensens kundze, Šmit kungs, eh, ko tādu jau formulēja. Mums ir jāatrod vislabākais kompromiss lai rastos eh, patiešām labi definēts, labi saprotams teksts. Es esmu iesniegus arī vairāk, eh, groz, vairākas grozījumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu investoriem, lai viņi uzzina, kāda ir pārvaldnieka atbildība, aktīvi iet zudumā un eh, runājot arī par vērtspapīru aizdošanas praksi. Esmu iesniegus arī grozījumu par uh, investoru aizsardzības pasākumiem, uh, runājot, ka ir jāaizsargā visi aktīvi, nevis tikai akcijas un uh, obligācijas. Diskusijās mūsu grupā mēs uzskatām, ka ir jābūt eh, pietiekam daudz informācijai par investīciju izredzēm, un šī informācija ir jāsniedz visiem investoriem, lai viņi varētu pēc iespējas labāk eh, izvērtēt iespējamos riskus. Tas eh, nozīmē tādu pievienoto vērtību un būtu arī konkrēti taustāmi guvumi Runājot par honorāriem. Zinu, ka par to noteikti mēs apspriedīsimies, ka tiksies ānu referenti. Varu piekrīst referentam, ka honorāri ir jāizmaksā, un mēs jau esam apspriedušies, ka ir jāizvairās no interešu konfliktiem, un ir jāsaprot, kurš tad maksā honorārus, kurš no tā gūst labumu, un, protams, citreiz ir papildus nodevas, un vēlos galvenokārt parūpēties par patērētāju aizsardzību, nevis par nozars aizsardzību. Viņi jau tāpat paši labi tiek ar to galā. Domāju, šis ir uh, ārkārtīgi svarīgs jautājums un ar nepacietību gaidu detalizētāku apspried nākotnē. Es piekrītu referentam, es neatbalstu EKR grozījumus par deleģētajiem aktīviem. Es uh, domāju, tas varētu radīt lieku risku. Uh, Eh, un nozīmēt, eh, ka PVKU aktīvi nebūtu aizsargāti riska gadījumā. Un neatbalstu uh, aktīvu segregāciju. Risks ir pārāk augsts un. Mm, PVKU administrēšanā šāds modelis liekas visai svešāds. Un ir grozījumi, kas nesvītro segregāciju, bet uh, sašaurina aptvērumu. Mēs gribam redzēt, kādēļ šādi grozījumi ir iesniegti pirms vienoties par kompromisu. Un vēlamies parūpēties, lai uh, spēkā saglabājas aptvērums. Lai uh, aktīvi patiešām būtu pakļaut pēc iespējas uh, zemākam riska līmenim. Tie ir mūsu priekšlikumi, par ko apspriedāmies darba grupā. Uh, Un gaidīšu ar nepacietību diskusijas ar citiem ēnu referentiem, lai varētu izstrādāt kompromisus. Jūs runāsiet tagad Alda grupas vārdā, uh, Volf, jā, Anni Jensen ir mūsu referente, viņa nevarēja ierasties, un Ole Šmitam uh, viņa spalva ir radījusi ļoti daudzus grozījumus, tādēļ es mēģināšu atspoguļot Annes domas, un es tās nolasīšu angļu valodā, jo viņa, protams, uh, to visu man ir atstājis, atstājis man vēstuli angļu valodā, un es nolasīšu, ko tad viņi par to domā. Anna vēlas pievērst uzmanību sekojošiem grozījumiem. Tā tad grozījumu par atlīdzību. Anna saka, grozījumā ir teikts, ka PVKU nevajadzētu maksāt administratoriem honorārus, bet eh, to nevar salīdzināt ar atlīdzību. Ir jāizvairās no interešu konflikta starp eh, uzņēmumu un klientiem, un, protams, eh, nebū, nedrīkst būt papildus motivācija administratoriem vai šiem pārvaldītājiem pārdot kādus produktus par katru par cenu, jo viņi zina, ka viņi par to saņems honorārus. Moreover, the hazard of fee varbūt arī morālais honorāru uh, kaitējums, uh, kas varētu novest pie lielākiem riskiem, un pārvaldītājiem ir jāievēro direktīvās noteiktais. Uh, Mēs nedrīkstam uh, pieļaut augstāku risku, kā ir atrunāts PVKU direktīvā, un viņa runā par 33. grozījumu, ko ir iesniedzis Saīts Kamals, 57. arī kā, uh, Kamala grozījums, 59. Šmita grozījums, un Anna Jensena saka, es nedomāju, ka vajadzētu uh, izsvītrot. Uh, uh, risku uzņemšanos un uh, atlīdzību augstākā līmeņa ierēģiem. Viņa uzskata, ka atlīdzības uh, likumdošanai ir jābūt līdzīgai, ņemot vērā arī jau pastāvošo likumdošanu finanšu sektora jomā. 61. grozījums Aleša Šmīts, 62. Burkhards Balts, tiek runāts par 14b mm, pantu, tur ir runāts par mm, honorāriem, tas ir līdzīgs arī ar CDR4 un ir nepieciešams saglabāt spēkā atlīdzības noteikumus visā regulējumā. 63. Burkhārda Balca piedāvājums par jauno 14. pantu eh, fondu pārvaldītājiem ir jāsniedz informācija par to, kāda atlīdzība viņi saņem, un mums ir jāsaprot, kas tad īsti ir panākams ar šo normu. 65. grozījums arī Burkhards Balts to ir sagatavojis. Es nezinu, kādēļ e, ir nepieciešams salīdzināt dažādas atlīdzības komponentus. Uh, Viņi jau ir atbildīgi par atbilstīgās proporcijas summas nemainīgo un mainīgo daļu un kopīgo proporciju, lai būtu iespējams uh, maksāt nemainīgu uh, atalgojuma daļu regulāri. Ja atbildīgās iestādes noteiks atalgojuma summas nemainīgo un mainīgo daļu, tad pārvaldītājiem vairs nebūs nekāda elastības iespēja. Un tālāk par atbildības režīmu. Es vēlētos zināt, kādēļ komisija ir noteikusi vēl stingrākus likumus nekā RNFID gadījumā. Ja PVKIU ieguldītājs nodod eh, savus depozītus trešajai pusē, tad trešā puse būs atbildīga par aktīvu nozaudēšanu. Domāju, ka tas ir neproporcionāli, saka Jensens kundze. Labi, es ceru, ka viņa rītdien varēs ierasties Un noslēgumā divas piezīmes no manas puses. Esmu iesniedzis ļoti maz grozījumu, bet gribēju pateikt, kā, manuprāt, PVKIU direktīvai ir jāņem vērā arī alternatīvo investīciju fondu menedžeru direktīva runājot par eh, finanšu instrumentu tālāku ierobežojumu. PVKIU uh, eh, jomā tas nav ierobežots, un mums vajadzētu uh, būt iespēja salīdzināt abus likumdošanas aktus, un īsi iepriekšējie runātāji jau teica, ka eh, PVK gadījumā jārūpējas par akcionāru, par ieguldītāju drošību, jo tie pārsvarā ir mazie ieguldītāji. Ja mēs runājam par administratīviem sodiem, uh, Mums nevajadzētu to uh, atrunāt pārāk detalizēti. Nu, tas varētu būt tāds kā brīdinājums, jo uzraugiem jau ir jādara savs darbs un viņiem ir jāatstāja arī uh, iespējas manevrēt. Paldies! Um, Mr. Kamal, on behalf of the ECR. Kamāla kungs, EKR grupa. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Oh, I apologize for that. Thank you. Um, first of all, can I just say that I'm very... Es gribēju pateikt, ka esmu ļoti pateicīgs referentam. Mums bija divpusēja tikšanās pagājušajā nedēļā. Mēs varējām uh, precizēt vairākus grozījumus. Man ir trīs jautājumi, ko vēlējos pieminēt. Tātad pirmam kārtām atlīdzība ir jāparūpējas, lai atlīdzība varētu samazināt riskus un izslēgtu interešu uh, Uh, konflikti. Es domāju, ka tas nav salīdzināms ar banku sektoru, jo ieguldītāju, ieguldījumu pārvaldnieki strādā savu investoru interesēs. Šo jautājumu mēs apspriedām arī pirms daudziem gadiem, kad runājam par kapitāla prasību direktīvu numur 3. Ir jāsaprot vai ir jāievieš atlīdzības normas attiecībā uz vienībām, uz administratīvām vienībām vai uz katru individu atsevišķi. Uh, Es strādāju pie MIFI direktīvas kopīgi ar uh, Valfu, un es saprotu, ja mēs runājam par atbildību, ko tad es gribu panākt ar savu grozījumu palīdzību? Ja fonds vēlas investēt kādā valstī, lai izvairītos no vēstnieku sūdzībām, nu, tad viņi var, nu, mēs runājam par tādu pieņemtu valsti, valsti demokrātiskā riska republika. Un, piemēram, fonda pārvaldnieks saka, ka šajā valstī ir jāinvestē par katru cenu, nu, kā tad aizsargāt patērētāju, kurš tad uzņemsies atbildību? Mēs piedāvājam, ka ir uh, uh, jābūt līgumā konkrētām prasībām, par ko ir jāvienojas abām pusēm, vai ieguldītājs vai uh, pārvaldnieks uzņems atbildību, ja abi vēlas ieguldīt šajā valstī. Uh, tad ir jāsaprot, kurš īsti uzņemsies atbildību. Es nevēlos uh, lai investori tagad skrietu pa visu pasauli un saprastu, ko tad viņi e, iesūdzēs tiesā, tātad tam ir jābūt vai nu fonda turētājiem vai pārvaldniekam, kas būs atbildīgs, ja uh, ieguldījumi mm, ies zudumā. Investoriem nevajag tagad skraidīt pa visu pasauli meklēt, kurš tad īsti ir atbildīgs un meklēt kaut kādas trešās atbildīgās puses. Runājot par ko, interešu konfliktiem, jā, esam par to nobažījušies un ir jābūt tādai operatīvai šķirtnei, nevis uh, likumīgai šķirtnei. Nu, tālāk par honorāru aizliegumu un par kompensācijām. Esmu noraizējies, un arī citi kolēģi par to ir noraizējušies, ka cilvēki saņem daudz naudas, ja viņi pat nav veikuši tik labu darbu. Uh, Es piekrītu mana kungam, ka ir e, gadījumi, kad cilvēki ir patiešām jābalvo, ja viņi savu darbu ir paveikuši cienīgi, un e, viņiem ir jāsaņem papildus atalgojums par to. Bet e, te var būt arī kaut kādas principāls atšķirības. Mums ir, e, varbūt tas jāatstāja PVKIU 6 ziņā. Nu, bet es, e, protams, e, ceru, ka arī kāds atziņas izkristalizēsies rītdien, tad, kad tiksies ēnu referenti. Mums ir jāparūpējas, lai cilvēki tiktu apbalvot tikai par labu veikumu, nevis par uh, sliktu darbu. Paldies! Okay, on... Jā, tas ir, protams, atkarīgs, kā jūs uh, definējat šo performance. Te ir interešu konflikta jautājums, ja mēs to tiešām gribam risināt. Nu, tagad Gozes kungs lūdzu. No goja grupas neviena nav lūdzu vērts jums. Because we have, haven't much time, but I daudz laika nav, bet gribu dot vārdu jums un tad noslēgsim. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka nav atlicis daudz laika. Es eh, esmu šeit jau no deviņiem. Uh, un es neesmu referents. Es vēlējos uzsvērt uh, vienu punktu attiecībā uz referentu, kas ir veicis lielisku darbu. Runa ir tieši par atbildību, un visos jautājumos, kurus skatījām, um, reitinga aģentūrā profesionāļi cīnās par to, lai būtu pēc iespējas ierobežotāka atbildība. Uh, Man nav nekas pret finanšu jomas profesionāļiem, bet, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Viss pārējais regulējums apzūd jēga, ja nav skaidru atbildības noteikumu. Un runājot par depozitāriem, te noteikumiem jābūt ļoti skaidri, jo tie garantē vērtspapīru un aktīvu uh, kas nav materiāli, atgriešanu, kas, eh, par kuriem var būt diskusija. Un es domāju, ka te nevajadzētu eh, ļauties ā, idejām, kad mēs te varam kaut ko izdomāt, atbrīvot no atbildības un tā tālāk. 25 gadus esmu bijis šajā gad, eh, gadījumā, un es zinu, ka ap šiem jautājumiem vienmēr visi procesi grozās, un jābūt atbildīgam tam, kas. Uh, pārvalda operāciju, tātad depozīta veicējs um, patur visu atbildību, ja nav vēl kaut kādi apakšdepozīti atbalsta sniedzēji. Ja valsts eh, um, likums paredz to, ka jābūt arī apakšdepozīta ieviesējiem, tad, protams, ka tie uzņemas atbildību. Runājot par valstīm, kas ir tādas bīstamākas eh, saites, mūsu draugs par to runā, mums bija AFM. Uh, sarunas par, atbildi, eh, par atbildību, un es domāju, ka ir ļoti skaidri, ja kāds grib atbrīvot no atbildības, tas eh, tam jābūt iespējamam, bet eh, lai viņš uz, tomēr ir modrs, mm, gadījumam lietas nav skaidrs, un lai iet par apdrošināšanu. Es teiktu, es teiktu, ka mums jābūt uzmanīgiem, jo apdrošināšanas teica, ka apdrošina riskus, kurus var mm, noteikt, un riski, kurus uzņemas klients, ir juridiski nedroši, piemēram, par bankrotu. Jūs nekad neatradīsiet nopietnu advokātu, kurš izsniegs apstiprinājumu, kur ir skaidri teikts, ir riski vai nav, un vienmēr ir uh, nianses, es uh, skaidri to zinu, un par šo atbildības jomu nevajag laipot, ir jābūt realistiem, un mēs nevaram uzdot atbildību cilvēkiem, kuri nepārvalda to, bet uh, mēs varam to skatīt situācijās, kas ir nav tik skaidri noteiktas, un tātad nevienā apdrošināšana. Uh, um, neaizmirsīs kādas eh, frāzes, eh, piebilst, kas beig beigās varētu kaitēt apdrošināšanas drošību. Paldies, Gostas kungs, tas ir tiešām ļoti viedi, to ņemsim visu vērā, Sven. 5 minūtes, mums piešķir vēl tulki, vai jūs gribat 5 minūtes? Jums bija jābeidz pusē pavisam īsi. Un divas minūtes komisijai jums trīs. Kā jūs gribat? Jūs gribat, lai komisija izsakās? Es gribu uzklausīt eh, Lodei kungu. Ok, but um, I... Labi, divas minūtes un nevairāk. Liels paldies par to, ka vēlties mums uzklausīt tikai četri komentāri šie honorāri performance fees. Uh, ļoti īveni tie arī jau tiek uh, risināti, tie tiek, uh, uz aktīviem tiek jau aprieķināti procenti un tad ir ļoti striktiem jābūt par honorāriem par šurījus. Neko te neiekļāvām, jo mēs gribējām ļoti striktu principu, ka mēs nevaram atkarīt E, atkritot izmantot e, aktīvus, tos nevar izmantot depozitā ar savam e, vajadzībām. Tas ļoti slikti, ka menedžers var sniegt atļauju šīm atkritot izmantošanai, jo tādā gadījumā tiks, notiks spēle ar investoru aktīviem un tas nebūtu atbildīgi, atbilstīgi. Par solvenciju ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem attiecībā uz uh, um, maksātnespējas aizsardzību, vai tas tiek nodrošināts uh, Eiropas Savienībā vai trešā valstī, kurā gadījumā, uh, kad runa ir par šiem apakšuzņēmumiem, ne, ne uh, maksātnespēja, tad ir uh, jāaizsargā aktīvi gan Eiropas Savienībā, gan arī trešajā valstī. Tātad vienlīdzīga attieksme un trešajās valsts nevar paredzēt uh, kādu sliktāku situāciju. Tad arī par līgumiem. Mazi un tiesniecības investori zinās, kā iesūdzēties ar trešo valsti, un ja jūs tad atbrīvojat no atbildības, tad, jo kurā gadījumā mums būs jāsāk tiesvedība un jānosaka atbildība, pirms jūs iegūstat savu apdrošināšanu līdz ar to. Saugoties uz uh, šo apdrošināšanas opciju, to nesam šeit iekļaujuši. Pat ja jums ir apdrošināšana, vispirms ir jābūt iesvedībai, lai noteiktu atbildību. Un uh, mazumtirdzniecības investītoram tā ir ļoti smaga cīņa. Paldies par to, ka runāja tik īsi. Viens no jautājumiem, kuru jūs atbildējāt, kas man ir ļoti aktuāls, cik daudz uh, tātad būs uh, šī līguma noteikuma un uh, tiesvedība dažādās jurisdikcijās. Tas būs sarežģīti ziņotājs. Man ir jāteic, ka runāt par honorāriem, teorija tāda, ka jūs pilnībā pielāgojat um, fonda menedžmenta darba rezultāts ar investoru interesēm. Protams, ka līdē ir lieliski, taču tehniski to ir grūti izdarīt. Uh, tirgu mēs esam daudz veikuši pētījumus, lai sagatavotu ziņojumus. Mēs redzējām daudz trūkumus, ir tik daudz trūkumu, un paldies komisijai par to, kā arī norādījāt mums, ka tas nav vajadzīgs, jo fonds, kurš labi darbojas, tam būs arī mm, liela, visvairāk arī saņēmis šos vērtspapīrus, un tad arī saņems labāks rezultāts. Tad arī sasniegsim to, ko teica Saits ka pamatprincips, protams, menedžers, kurš eh, dara labāk darbu, jā, viņi saņem viņam labāk algu nekā menedžeram, kurš saņem uh, kurš strādā sliktāk, tad šeit parlamentam ieskās ļoti skaidri otrs jautājums, kur arī bija vienošanās, ir jautājums par šo atkārtot izmantošanu. Un vēl viena lieta par atbildību. Paldies eh, Gozesam. Esmu gandrīz vienmēr viensprāts ar tevi. Jābūt ļoti piesardzīgiem. problēma, kāda mums ir šeit, tāda kā EAF investori atšķiras, un mēs izmantojam e, tātad šo, lai varētu parun, izveidot atsevišķu kategoriju, kur mēs iekļaujam um, e, mazumtirdzniecības investors. Viņi nav vienīgie, kas tur investē šajos antspapīros, bet šīs nodoklis nevar tikt uzskatīts kā vienīgais un nemainīgais. Te mums ir jābūt piesardzīgiem, ja mēs gribam, ja mēs neko nevarēsim mainīt. Uh, un vienmēr atsaucamies kādu citu nodokli, kuram ir kāds pārklājums ar uh, iepriekšējo nodokli, tad piekrītu arī komisijas sākotnējai pieejai, piemēram, runāt par atbildību. Mēs nevaram vienkārši rep, uh, kopēt divus tātad šos nodokļus gaidu rītdien. Lielas paldies, paldies tūkiem par to, kas sniedzat mums papildus laiku, varam noslēgt šo darbu. Un arī gaidām turpmākas diskusijas ar referents sanāksmēm. Paldies, Slavakrīts!